Mr. Professor, Państwa, trochę czekamy, bo myślałem, że będzie, czekamy na pana posła Bowe, bo tak chciał dyskutować o sprawach e, ważnych dla... Nu, vai mums mazliet vēl pagaidīt? Vēl nav ieradies um, referents, kas taču, protams, vēlas piedalīties pie šajās ļoti svarīgajās diskusijās par lauksaimniecības politiku. Nu, varbūt kamēr um, sacīšu ievadvārdus, kāds vēl ieradīsies. Mēs sākam tātad savu pēcpusdienas sēdi šeit komitejā un runāsim pirmām kārtām par KLP pēc 2020. gada jeb kopējo lauksaimniecības politiku. Tomēr garus ievadvārdus teikt es negribu. Galvenais, lai klāt ir Dorfman kungs, kas ir referents un strādā pie šīm lietām. Viņš gan savu darbu pie ziņojuma jau ir noslēdzis, bet domāju, ka šīs dienas uzklausīšana varētu tomēr vēl piedāvāt tādu papildus vērtējumu par uh, jautājumiem, kas šai tēmā aktuāli. Un tad mēs varēsim uz Dorfmanu ziņojumu apskatīties, daudz no mums arī līdzdarbojās tā sagatavošanā un vienlaikus šī uz, uzklausīšana ir tādu nākotnē vērstu skatu un būs sasaistīta ar likumdošanas priekšlikumiem, kas šajā jomā vēl tikai izstrādājami. Eiropas um, vides politikas institūts ir sagatavojis um, pētījumu kopā ar Parīzes Aklais universitātu un kopā arī ar Ļu Ļubļans universitāti sastrādājoties. Un B politikas departaments tad attiecīgi, nu, pēc pieprasījuma šo pētījumu pasūtīja. Jūs jau zinat, kā tas izskatās ar laika termiņiem, jūs zinat, cik ļoti saredzīts ir šis process. Mūždien mums ir diskusijas par to, vai mēs vēl saulēcīgi paspēsim nonākt pie savas nostājas, bet, protams, beig beigās noteicošais būs saturs. Un tieši par saturisko daļu eksperti tad runās šodien šodien runāsim par to, ko tad domā eksperti par šo jautājumu. Esam saņēmuši arī materiālus par šo tematu. Ir sagatavot arī PowerPoint prezentācija. To jūs, tā ir arī visiem pieejama, jūs varēsiet to arī apskatīt uz ekrāniem. Arvien vairāk pētījumu tiek gatavots par šo svarīgo tēmu Bet, nu, tagad lūk nonākam pie paša darba kārtības punkta. Gribu mūsu vidū sveikt ekspertus. Pirmām kārtām Deivids Motorsheds, kas pārstāv Eiropas vidus politikas institūtu, un Žans Kristaus Biro no Agroparis Tech Universitātes Parīzē. Kā parasti, vispirms uzklausīsim viesus un pēc tam sekos iespēja uzdot jautājumus. Kopumā mums ir par, paredzēta pusotra stunda šī jautājuma izskatīšanai. Nu, tomēr 15 minūtes mēs jau šiet esam, nu, tā teikt, pašu vainas dēļ pazaudējuši. Mm, ceru, tāpēc, ka gaidījām, kamēr ieradīsies vēl kāds deputāts, bet, nu, tagad jums 20 minūtes prezentācijai, lūdzu. priekšādātāji. Jāsaka, tā ir kopīga prezentācija. Un Es domāju, ka mums kopā būs vajadzīgs aptuveni 20 minūtes, līdz ar to jums būs pietiekami daudz laika pēc tam arī diskusijām. Kā jau priekšādātājs teica, mēs saņēmām pieprasījumu no politikas departamenta sniegt tādu strauju izvērtējumu par komisijas paziņojumu, lai palīdzētu piedāvāt informāciju par likumdošanas procesu šobrīd. Ziņojums, kas ir jūs priekšā, man jāuzsver, ir tikai ziņojuma projekts. Tas tiek saukts par kopsavilkumu, bet šobrīd vēl šī garākā ziņojuma faktiski nav. Pie tā vēl strādājam. Šobrīd tas ir vienkārši dokuments, kas ļauj piedāvāt informāciju diskusijām un kas nāk kā priekš, priekšvēstnes tādam garākam, pamatīgākam ziņojumam tajā brīdī, kad pētījums patiešām būs nosēd, noslēdzies. Nu, tad, ja jūs esat gatavi tik ilgi gaidīt, tad jums tas būs jālasa tikai vienu reizi. Par ko runāsim? Ļaujiet man jūs iepazīstināt ar pētījuma mm, komandu, pēc tam pastāstīšu, kāds ir tās mērķis, kādi galvenie politiskie pavērsienu punkti kas ir, mm, tad tālāk sekos pati analīze par to, kas jauns parādījies šai paziņojumā, kā to analizējam un kā mūsuprāt šīs idejas varētu izvērsties nākotnē likumdošanas procesā. Kas mēs esam? Mēs esam Eiropas vidus politikas institūts, tas ir tāds ilgspējības, tā ir ilgspējas domnīca, mēs strādājam kopā ar dažādām mēs iestādēm, ar pilsonisko sabiedrību, NVO, eh, privātiem klientiem. Uh, īstenojam uz pētījumiem balstītu pētniecības politiku. Un šajā pētījumā man pievienojās uh, profesors Buro un profesors Matjūs, kas sēž man šeit blakus. Jūs droši vien viņu darbu jau pazīstat. Ko mums lūdza ar šo pētījumu veikt? nu, nonākt pie izvērtējuma attiecībā uz komisijas paziņojumu mērķiem attiecī, un citiem virzošajiem spēkiem nākt klajā ar rekomendācijām KLP reformas ietvaros. Nu, nebūtu jau tas nekāds interesantais ziņojums, ja mēs tikai raudzītos uz šo paziņojumu. Tas faktiski ir īs eh, pēc formas, un tāpēc mēs, lai zot pētījumu, ņēmām vērā uh, arī idejas, kas, nu tā teikt, peld kaut kur gaisā, kas parādījušās semināros, diskusijās un citos komisijas īstenotajos pasākumos, tādā, tādā veidā mēģinot sniegt tādu pilnvērtīgāku ainu un pašreizējā procesa aprakstu, jo, protams, ka šeit process nav noslēdzies. Politiskais konteksts. Kā jau daudz no jums noteikti būs novērojuši, Tas saistīts arī ar Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas paredzēts nākamā gada maijā, un līdz ar to viss šī, šis process eh, nav tik paredzams, kā varētu sākotnēji vēlēties. Pie KLP reformas darbs pabeigts vēl netiks šajā saistībā. Mēs izteiksim arī zināmas rekomendācijas. Tālāk, pārējot pie paša paziņojuma. Kopskats par to, kas tajā atrodams. Nu, nedaudz pārformulētas, pārformulēti mērķi. Šeit tiek izmantoti citi vārdi, lūk, vieda, pretoties spējīga lauksaimniecība, tiek runāts par vidas aizsardzību, klimata pārmaiņu apkarošanu, ehm, tātad vides mm, rūpju spēcināšana. Un ehm, arī, lūk, tiek izmantot sociāla, ekonomiskā struktūras spēcināšana. Tiek likt arī jauni uzsvari KLP politikā šajā redakcijā nu, šī viedošā, mm, šī viedā un pretoties spējoša, riskiem pretoties spējīgā lauksaimniecība, tas nozīmē, protams, kaut kādas tehnoloģijas, ehm, dažādi instrumenti, ko lauksaimnieki paši var izpētīt, e, izstrādāt. Un otrs svarīgākais punkts, kas izriet no komisijas paziņojuma, ir tas, ka tiek ierosināts būtiski palielināt subsidiaritāti dalību valstīm tām vajadzētu ne tikai izstrādāt un pārvaldīt jaunos KLP strateģiskos plānus, kur tiek turnāts arī par izdevumiem un lauku attīstību tāpat, Bet arī turklāt visas šīs operācijas un mēru un pasākumi tiktu kontrolēta no dalībvalstu puses. Par to arī komentāri izteikti virknē grozījumi, grozījumos, kas tika iesniegt par Dortmanu ziņojumu. Tālāk došu vārdu Žanam Kristofam, lai viņš tad turpina stāstīt mums par šo riskiem pretoties spējīgo lauksaimniecību. Un tātad, kā tad komisija grasās panākt šo viedo un riskiem pretoties spējīgo lauksaimniecību? Nu, šeit paziņojumā parādās vairāki aspekti, parādās doma, ka šiem eh, maksājumiem jābūt labāk fokusētiem. Tas nozīmē, ka te būs tāda mērķu izvēle, arī, zinām, griezti maksājumiem eh, noteikti. Tāpat arī parādās doma, ka mazas saimniecības, kas patiešām ir iesaistītas lauksaimniecībā, būtu tas primārais mēr, mērķa auditorijas punkts. Un tā kā nepieciešams paudzēm atjauti, atjaunoties, tad arī šie maksājumi būtu jā, jākoncentrē tieši uz jauniem lauksaimniekiem visā ES. Tāpat arī uzsvers tiek slikt tiek likts uz cilvēku kapitāla um, attīstīšanu. Un tas komunikācijai ja paziņojumā parādās daudz kārt, tīpaši sakot, ka pirmām kārtām izglītības līmenis lauksaimniekiem šobrīd ir ļoti dažāds, daudz no valsts uz valsti. Esam arī savā gala ziņojumā apkopojuši virkni skaidļu tieši par šo tēmu, un tiešām ļoti iespaidīgs ir šīs atšķirības. Tālāk, attiecībā uz politiku, tiek konstatēts, ka politi politika cilvēku resursu jomā nedarbojas vienādi visās dalībvalstīs, ir īpaši, piemēram, lauksaimnieku konsultācijas dienas, informācijas sistēmas un tam līdzīgi. Tas arī tad nevienlīdzīga situācija. Arī tas šai paziņojumā tika uzsvērts. Turklāt paziņojumā parādās diņa, ziņa, ka vajadzīgi tālāk centieni, lai lauksaimniekšai vērtības ķēdē būtu savu ieguldījumu, ieguvumu palielinātu. Nu, gan jāsaka, detalizēti par to runāt netiek, runāts netiek, bet, kā jūs zinat, ir vēl viena iniciatīva, kas attiec, piemēram, uz negodīgu tirniecības praksi, un kas arī, apmēram, saistīta ar šo tēmu. Un tad kā, kāda tad ir mūsu analīze par šiem jautājumiem? Paziņojums mūsuprāt, nodrošina atbilstīgu līdzsvaru starp ienākumu atbalstīšanu un nediskriminējošiem tiešmaksājumiem, kas, protams, arī piedāvā zināmas iztikas avots, bet tur arī tādas, eh, nu, vājās vietas. Un no otras puses nepieciešamība ieguldīt nākotnē ražotspējas veicināšanā. Es lauksaimniecība atsevišķos aspektos izrāda diezgan nelāgus, eh, sarūktinošus rezultātus, tīpaši ražotspējas jomā. Un uh, tas neatbilst faktam, piemēram, ka darba spēka skaits samazinās, tas, protams, saistīts arī nodarbinātību. Un tad jautājums par to, vai visi šie līdzekļi, ko esam ieguldījuši pēdējos 20 gados KLP un daļa no šiem līdzekļiem, uh, nu, nav investēti tādā ilgtermiņa izpildes veicināšanā. Tas ir tāds akūts jautājums, mm, par ko tiek runāts paziņojumā. Tāpat ir doma, ka lūk uz, tiek uzsvērts, uzsvērt nepieciešamība pēc jauno lauksemnieku ienākšanas šai kopējā lokā, bet jāsaka, trūkst konkrētu priekšlikumu. Uh, kas nāktu pa virsu tam, ko, kas tika ieviests ar 13. gada tiesību paktiem, piemēram, novatorismu un partnerības pakts. Eh, ir arī tādi visai pozitīvi vērtējumi. Bet ir arī pausta kritika par to, kā dalībvalstis šim jautājumam pienāk pie gaišas, un tas tiešām nav bijis tā saliedētība homogēniski. Atsevišķās dalībvalstīs trūks, trūcis iesaistīšanās un tikai neliels lauksaimnieku skaits, salīdzinājumā ar kopējo lauksaimnieku um, skaitu, ir iesaistījušies šajās operatīvajās grupās un pasākumos. Un netiek izmantot šī instrumenta, kas jau paredzēta šai politikā. Parlamenta deputāti ir sagatavojuši arī mm, dokumentus, konstatējot, ka, piemēram, konsultācijas, kas tiek piedāvātas, nereti nav neatkarīgas, piemēram, no piegādātājiem un tam līdzīgiem. Tam līdzīgi, un tas arī līdz ar to būtu jāuzsver tajā brīdī, kad notiek šī lauksaimniecības konsultatīvo dienestu dar darbi. Tālāk sociāla-ekonomiskā struktūras un to spēcināšana. Šeit parādās virkne iniciatīva, piemēram, labāka koordinācija, doma, ka dažādie politikas virzieni būtu jāsaskaņo, lai pārliecinātos, kāda ir reālā ietekma uz lauku rajoniem, kā tiek radīti šie viedie ciemati, kas notiek ar starpsavienojumiem. Tālāk kaut kas, kas nav ticis minēts iepriekš, ka respektīvi eh, vajadzīga šī pauģu atjaunošanās. Lai uzlabotu sektora ražot spēju, ražīgumu. Paziņojumā turklāt uzsvars tiek likts arī uz integrētu pieeju, kas ļautu vērsties pret ienākumu svārstīgumu lauksaimniecībā, pievēršoties tieši šai spējai pretoties riskam. Nu tad kā analizējam šos priekšlikumus? Šī savienojamība, jeb starp savienojumu, mūsuprāt, šī sasaiste ir pamata aspekts šai priekšlikumā. Un tas tiešām globāli ir ļoti svarīgs jautājums. Ir vajadzīga šī savienojamība, ir jābūt labai saziņai starp dažāda veida politikas virzieniem, fondiem un tā tālāk. Tas attiec ne tikai šo viedo ciematu priekšlikumiem, bet arī, piemēram, tāda plašāka nepieciešamība pēc datiem, kas nepieciešama, lai mēs zinātu, ka te, tie, mēs rez, balstāmies uz tādiem faktiem, uz, uz rezervēm balstītu krājumu nodrošināšanu un, protams, ka Te varam izmantot arī attālinātus instrumentus. Un šī sasaiste vajadzīga, lai uzlabātu arī konsultatīvo dienestu darbu. Kā jau teicām iepriekš, šiem dienestiem spēlējam svarīga loma ražīguma veicināšanā un konkurētspējas veicināšanā lauksaimniecībā. Šai ziņā ir tiesa, ka jaunākie lauksaimnieki būtu tāds eh, pozitīvs faktors ražotspējas uzlabošanā, bet ir nepieciešamība arī pēc apmācības. Nu, piemēram, lūk, kāds vecāks lauksaimnieks dodas pensijā, viņu aizstāja dēls vai meita. Eh, nu, viņi nereti nav pietiekami kvalificēti, lai atrisinātu paši šīs problēmas, un šai ziņā iespējams ir pārāk maz priekšlikumu, uh, kas konkrēti ļautu risināt šo um, zināšanu plaisas jautājumu. Viena iespēja būtu uh, maksājums jaunajiem ienācējiem šai sektorā sasaistīt ar apmācību un konsultācijām, tomēr dažas dalībvalstis šo priekšlikumu uzskata par pārāk ierobežojošu. Bet uh, nu, katrā ziņā par to vēl būs jārunā. Uh, par risku un ienākumu svārstīgumu. Paziņā, paziņojumā tiek uzsvērta šī globālā pieeja, respektīvi, ka mums nevajadzētu atteikties no privāta, privātiem meks, privātā sektora mehānismiem, un tie ir jāatbalsta, un pastāv arī doma par to, ka vairāk vajadzētu veicināt saimniecību, pratoties spēju riskiem, uh, nu, ko novērojam pēdējā piensaimniecības krīzē, ka atsevišķas saimniecības struktūras kā modeļi bija gatavākas šīm eh, cenu šokiem nekā citas. Tās saimniecības, kur, piemēram, bija tāda ražošanas izmakšana struktūra, kas ļāva absorbēt šos, strukt, šos šokus. Nu, tad, tad te jāskatās uz tādu globālāku pieeju un nevaram izstrādāt tikai un vienīgi eh, tādus šaurus risku pārvaldības instrumentus. Tie jāsasaista arī ar pāreju uz uh, tādiem um, riskam pretoties spējīgākām lauksaimniecības formām, darbības modeļiem. Nu, došu vārdu tagad atkal savam kolēģim. Motorhead kungs tālāk. Pievēršoties komisijas ambīcijām attiecībā uz vidas aizsardzību. Very skaidri gaiši komunikācijā paziņojumā teikts, ka šīs ambīcijas ir palielināts salīdzinoši ar iepriekšējām. Bet jāsaka, saturiski tam pierādījumus grūti rast. Šajā diagrammā, ko redzat, no kreisajā pusē attēlotas pašreizējās eh, vidas aizsardzības mm, struktūras, tie elementi, kas veido, nu, tad ir šis grīnings, jeb zaļināšana apakšā, ehm, šķērs atbilstība Nu, tātad šai diagrammā Jūs redzat pašreizējos šīs struktūras elementus, vispirms čās atbildība, tad zaļināšana, tad klimata pasākuma otrā pīlāra ietvars, un labā pusē ir tas, kas, nu, it kā liktos, ka tāds, tāds pamatīgi tāda struktūra, kur šķērs atbil, šķērs atbilstība un, un zaļināšana ir tikuši visi apvienot un vienkāršoti, bet, nu, tad it kā nedaudz ir šis eh, prasību līmenis augstāks un lielākas ambīcijas, nu, vienkārši šī kastīta, tā teikt, nu, eh, šai skalē ir mazliet augstāka, un, nu, un tad pēc tam virs šī lielākā eh, kvadrāta ir klimata pārmaiņa apkarošanas pasākumu un turklāt arī priekšlikums brīvprātības ekoshēmai pirmā pīlāra ietvaros. Nu, tātad komisija šobrīd mums zīmē tādu ainu, kas liecinātu par augstākām ambīcijām vidas jomā ar virkni pasākumu un to kombināciju pirmajā un otrajā pielērā. Bet, nu, jāskatās ciešāk uz detaļām, lai pārliecinātos, vai tiešām šāda ambīcija, vai šāds ambīcija, ambīcija palielinājums pastāv. Mēs pagaidām gan vēl neesam redzējuši, kā tad šie pastiprinātie nosacījumi, kas no, novestu pie zaļināšanas un šķērs atbilstības procesa vienkāršošanas, uh, novedīs pie šīm augstākajām ambīcijām. Mēs detalizēti šos uh, nosacījumu noteikumus neesam redzējuši, bet tas būtu ļoti svarīgi. Mūs, mūsos radītu bažas tās, ja tas darbotos tieši tāpat kā šķērs atbilstības nosacījumi Mm, tā kā tas notiek šobrīd, jo šai gadījumā prasības piedāvā milzīgu rīcības brīvību dalību valstīm. Esam piedzīvojuši ļoti atšķirīgus rezultātus šo noteikumu piemērošanā dalību valstīs. Un, piemēram, dalība valstis pasaka, ka, lūk, jums ir mm, jāveic tādu un tādu aršanas darbi, tad, ja ir 7% no, nogāze, ja slīpums, savukārt citās valstīs šis skaitlis tiek dubultots un, un, un tad līdz tādam jāveic šī aparšanība, apstrāde. Nu, var sakot, ir šī rīcības brīvība bijusi ļoti mm, plaša un domājam, ka mums vajadzētu krietni tādu kopēju normu minimumu, kas parādītošais nosacījumos. Un tas arī ir e, jautājums, kas atspoguļojas Dorfman kunga ziņojuma grozījumos. Nu, tātad, ka būtu tādas, tādas pamata vides prasības, kas būtu kopīgas, nu, ko, protams, tad attiecīgi detaļās varētu dalībvalstis tomēr nedaudz pielāgot. Mēs jau pieminējām ekoshēmu pirmajā pīlārā, tas ir kaut kas jauns, bet kas svarīgi tad šī schēma šķiet ir brīvprātīga. Un tā neaizstāja šo ļoti nozīmīgo budžeta m, mm, simboliku, kas ir 30% zaļināšanas izdevumi, jeb ekoloģizācijas izdevumi. Nu, te mums jāskatās, kā KLP process sadarēsies ar daudzgadu finanšu plānu un kā šie līdzekļi tiks iezīmēti, lai pārliecinātos, ka vīdes jautājumi tiešām netiek nostādīti tādā mazāk svarīgā lomā attiecībā uz šiem 30% maksājumu un pievienotiem nosacījumiem. Nu, tas radikālākais šai kopējā priekšlikumā, protams, ir jaunais izpildes mehānisms. Mēs domājam, ka komisijas doma par to, ka viss šis KLP dalībvalstu pārvaldībā eh, dotu tādu vienotu strateģisku mērķu kopumu, tā idejiski ir laba doma. Uh, Līdz šim tas tā nav bijis. Nav bijis jāizdara, piemēram, izvēle par to, kā tiek izmantot zaļināšanas pakāl, pakāl mm, pasākumi. Tas pārsvarā bija saistīts ar administratīvām lietām. Un, nu, vajadzīgs nodrošināt administratīvu vienkāršību lauksemniekiem, bet ir lietas, ko iespējams strateģiski īstenot arī ar pašreizējiem pasākumiem pirmajā pīlārā un dažādiem citiem instrumentiem Un nevaram vien beigt svērt, uzsvērt eh, to, cik ārkārtīgi būs grūti noteikt šāda veida eh, stratēģijas maiņu. Un pirmām kārtām politiskā griba un kapacitāte īstenot patiešām reālu stratēģisku plānošanu tajā brīdī, kad uz spēles tiek liktas milzīgas naudas summas. Um, cilvēki jau ir pieraduši pie pašreizējās situācijas un KLP tā pašreizē, tās pašreizējā formā. Uh, nav īpaši priecīgi tagad apsvērt, vai tas ir bijis strateģiskais, strateģiskāk labākais variants, kā to izdarīt, un tad varētu būt tāda pretestība. Un otrs čērslis ir daudzgad finanšu plānu struktūra, kā LP pasākumi, te ir arī tādi, kur šeit nav tāda finansējuma, citur akal ir, un es domāju, ka tas kopumā būs ārkārtīgi sarežģīti, tā teikt, objektīvi izstrādājot šādu strateģisku plānu. Mūsos rada bāžas fakts, ka dalībvalstīm tas varētu būt par sarežģīti, viņi vēlētos pārāk eh, daudz iekļaut eh, no nu, otrā pīlāra pasākums, tāpēc, ka nevēlēsies finansēt citus. Ir arī virkne tehnisku barjeru mm, attiecībā uz mērķu noteikšanu. Nu, piemēram, uh, ja KLP izpildi jūs cenšaties noteikt ES mērķu līmenī, tad jāspirms jānosaka, kāda tie mērķi ir, kā tos iespējams translēt konkrētos datos, ko vai iespējams apkopot un izmērīt, izvērtēt. Tas būs sarežģīti. Un ļoti daudz virzošo spēku šai plānošanas procesā faktiski tiek nu, pamatot uz status quo. Uh, Bet, ja šie strateģiskie plāni tiktu izstrādāti pietiekami strauji, tā lai tiešmaksājumi tiek uh, izmaksāti, zināmā mērā, vismaz nedaudz atbilstīgi pašreizējām normām, tad tādā gadījumā e, ir ļoti ierobežots termiņš šāda visaptvaroša holistiska plānošanas procesa pabeigšanai. nos, noslēgumā secinājumi un rekomendācijas. Nu, varbūt pārāk liels uzsvars mūsuprāt likts uz tiešmaksājumiem, pat ar šo labāko fokusēšanās niansi. Mēs vēlētos vairāks um, uzsvaru likt uz to, kā KLP tiek tērēts, piemēram, tādiem pasākumiem, kas veicinātu ražot spēju un ilgtspējību. Mēs domājam tāpat arī, ka pastāv risks attiecībā uz tirgus izkropļošanu un uh, šeit krietni svarīgāk būtu atcerēties, piemēram, par sasaistītiem maksājumiem un Un jāsaka, te nav tādas īpaši liels vēlmes kaut ko grozīt, vismaz tā mums likās. Uh, Un, kā jūs teicu, komisija turklāt nepieciešams precizēt arī, kas pastāv šai, kas ietil, ietilpināt šai jaunajā vidas arhitektūrā jeb struktūrā. Bet, nu, komisija to tikai turpina solīt, bet nav nākus klāt informācija. Un, visbeidzot, jaunais izpildes mehānisms ļoti intensīvs kapacitātes jomā administrācijai. Un tur vienmēr ir iztrūkums resursos, ir vajadzīgi turklāt arī jauni dati. Un domāju, ka ņemot vērā pašreiz šo ļoti dīvaino politisko laika grafiku, zinot, ka nāk pēc gada vēlēšanas, varbūt šo periodu varētu izmantot, lai testētu vienu, notestētu vienu otru no šīm idejām. Nu, ja komisija sazinātos ar pāris valstīm, kas to būtu gatavi darīt, nodrošināt IT un tam līdzīgi, varētu veikt tādus kā izmēģinājumu projektus, un tad tālāk likumdošanas process varētu šī, šo projektu rezultātiem tālāk arī balstīt. Paldies! Bardzo dziękujemy. Paldies! Un būtu labi, ja tagad varētu izteikties visi tie, kas grib to darīt. Un piesakieties tie, kas vēlas runāt, lai mēs varam ieplānot uh, mūsu rīcībā esošo laiku. Vispirms runās Dorfmana kungs. Jums mēs neierobežosim runas laiku, un par to laiku es arī uh, pierakstīšu pārējos, kas piesakās runāt. Uh, Paldies priekšsēdētāji. Man nevajadzēs daudz runas laika, un uh, daži no jautājumiem, kas šeit ir pieminēti, ir iekļauti arī ziņojumā, par kuru mēs balsojām jau šorīt, jo īpaši attiecībā uz jaunu cilvēku iesaistīšanos lauksaimniecībā. Man ir jautājums, jūs uh, Eh, daudz runājāt par pirmo pīlāru, un es domāju par šiem jaunajiem cilvēkiem, par viņu gatavību eh, darboties lauksaimniecības jomā. Vai tur gadījumā nav būtisks eh, otrais pīlārs lauku vīdes attīstību, jo viņam taču ir vajadzīga vīde, kurā viņi var dzīvot ar savu ģimeni, un, un nevis tikai lauksaimniecības ekonomiskie aspekti. Uh, raugoties uz šiem uh, New Delivery modeli, jeb jaunajiem rīcības modeļiem, ko jūs pieminējāt, um, ir daudz domāts arī par uh, tirgus uh, uh kropļošanas gadījumiem. Un uh, tādi var rasties, ja dalība valstis uh, to rīcībā esošos līdzekļus varēs izmantot pavisam brīvi pēc saviem ieskatiem. Runājot par uh, zaļajiem jautājumiem, uh, Es vērtētu komisijas priekšlikumu mazāk negatīvi, nekā jūs to darījāt. Es domāju, ka šie nosacījumi ir saprātīgi. Te ir runa par pastiprinātiem nosacījumiem attiecībā uz pirmo pīlāru. Otrajā pīlārā ir eh, šis te brīvprātīgās programmas. Ehm, tas nozīmē, ka. Uh, Eh, dalību valstis arī otrajā pīlārā var eh, īstenot vidas programmas. Manuprāt, mazāk diskutēts ir par to, eh, kā šīs vidē draudzīgās problēmas sasaistīt ar pirmo pīlāru. Mēs esam daudz runājuši par zaļināšanu, bet runājot par otro pīlāru šādu iniciatīva ir mazāk, jo uh, te ir runa par zaļināšanu un visu beidzot. Runājot par lauksaimniecības produktu tirgiem, es domāju, ka tas no lauksaimniecības politikas skatpunkta raugoties ir uh, svarīgs jautājums, uh, ir būtiski par to runāt. Uh, proti, kā lauksaimniecības politika varētu labāk organizēt eh, produktu tirgus, eh, lai lauksaimnieki varētu maksimāli daudz iegūt no savu produktu tirzniecības. Paldies! Paldies! Un tālāk, Loa Zokungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, vēlējos pateikties eh, abiem eh, uzaicinātajiem ekspertiem, un es vēlējos pateikt Brokungam, Tātad es vēlējos atgādināt, ka Francija ir Eiropas Savienības dibinātāja valsts, un jūs varbūt varējāt izteikties savā dzimtajā valodā. Bet atgriežoties atpakaļ pie lauksaimniecības politikas. Uh, Vispirms eh, par ekoloģizāciju. Lauksaimniecība, inteliģenta lauksaimniecība. Mēs um, esam sākuši strādāt pie lauksaimniecības politikas reformas, bet mums ir jādomā par lauksaimniekiem, kuriem ir jābūt šīs politikas un tās reformas centrā un nevis tikai kā uzbrukuma objektiem. Uh, Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Līdz ar to mums ir jādomā par to, kāda ir lauksaimnieku ieņēmumi, kāda ir lauksaimniecības izņēmumi, mums ie, izdevumi un mums ir jādomā par kopīgiem lauksaimniecības mērķiem. Es gribu, lai eh, šis pilārs par eh, par sociālajiem jautājumiem arī tik ņemts vērā. Mums ir jādomā par lauksaimniekiem arī lauku attīstības aspektā, ir jādomā par produktivitāti un eh, noslēgumā. Jaunā lauksaimniecības politika, tā, ne, tā nedrīkst būt samazināts budžets, pirmajam pilāram arī nē, un es vēlētos, lai uh, pārvaldībā tik ņemts vērā arī subsidiaritātes principi. Kolumbijē kungs lūdzu nākamais, ne? Pani posūzvana. Joams kundze. Jā, domnule președinte, vă mulțumesc uh, celor doi. Uh, Paldies un labdien! Es vēlētos pateikties kolēģiem par viņu prezentāciju. Uh, Kopējā lauksaimniecības politika bija paredzēta, lai veidotu atbilstīgus apstākļus lauksaimnieku darbībai un nodrošinātu pārtikas produktus. Ir bijuši risināmie uzdevumi un vienlaikus ir arī panākti uzlabojumi. Globalizācija, ekonomikas krīze, klimata pārmaiņas. Uh, tam ir nepieciešams eh, noteikti prioritātes arī mūsu darbos. Budžetam būtu jāpaliek vismaz pašreizējā līmenī, ja mēs vēlamies, lai lauksaimnieki varētu turpināt savu darbību un darīt to, kas viņiem padodas vislabāk. Mums ir jāparedz precīzi un elastīgi mērķi. Jūs iepriekš pieminējāt uh, ierobežojumus. Es neesmu droša, ka mēs eh, visi piekrītam šiem ierobežojumiem. Es uh, labprāt gribētu, lai šie ierobežojumi būtu brīvprātīgi. Jūs runājāt arī par otro pīlāru, un, manuprāt, tam ir izšķirīga loma. Jūs arī pieminējāt tiešos maksājumus, kas arī, manuprāt, ir izšķirīgi, un tiem ir jāpaliek. Runājot par jaunajiem lauksēmniekiem, tiem paredzētā programma ir labi vērtējama, taču vienam noteikumam būtu no tās jāpazūd. Proti nevajadzētu likt kopā atvaļināšanās izmaksas, proti pensiju un subsīdijas. Pensionāri ar zemiem ienākumiem, kas dzīvo uh, laukos, vairs nevarēs izdzīvot, tāpēc uh, šis noteikums ir jāsvītro. Mēs gribam iedrošināt jaunos lauksēmniekus, bet no otras puses mums nevajadzētu apdraudēt uh, pārējo lauksaimnieku tiesības, kas varbūt darbojas citās jomās. Tieši lauksaimnieku dēļ mēs cīnāmies par drošu un uh, cenas ziņā pieņemamu pārtiku. Kā lauksaimnieks varētu to nodrošināt, nesaņemot sistemātisku finansiālu atbalstu? Paldies, paldies, un jokungs! priekšsēdētāji. Man ieinteresē šie vārdi klimata darbības, jeb climate action. Ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē samazināt lauksaimniecību, siltumnīca efekta gāzu ražošanu, samazināt CO2 izmešus. Nu, lauksaimniecības varētu tos samazināt, izmantojot ģenētiski modificētas uh, ražas, uh, augus kā, kā viņi varētu samazināt glifosātus. Uh, un tāpat kā, kā lai samazina slāpekļa oksīda daudzam. Komisija saka, jums ir jāražo vairāk uh, olbaltumvielas saturošas uh, augus, jo mums, mums nepatīk uh, šo augu imports no Dienvidamerikas. Nu, ko tad īsti nozīmē šīs klimata darbības? Tas nozīmē tieši to, uh, Es domāju, ka mēs rīkojamies nepareizi. Es priecātos, ja tiktu izrādīta cieņa vecākiem lauksēmniekiem, izmaksātas uh, pensijas viņiem, lai viņi varētu pienācīgi aiziet no nozares un jaunieši varētu ienākt šajā jomā. Es domāju, ka algu garantijas būtu daudz prātīgākas idejas, un garantijas varētu tad samazināt gadiem mm, pa, noritot. Uh, Tāpat ir jārunā par enerģijas drošības infrastruktūru, uh, tās lauksaimniecības, kurās tā ir uh, augstākā līmenī, uh, pieredz mazāk slimību. Kāpēc gan mēs pieredzam šīs bīstamo slimību epidēmijas? Paldies! Paldies un vārds nākamajam runātājam par priekšsādātāju. Paldies, saka Milleris kundze. Es vēlētos pateikties par šo pētījumu, taču man eh, mazliet eh, pietrūkst eh, jūsu pozīcijas. Kā jūs to vērtējat, vai komisijas ziņojums patiešām ir tāda pienācīga vīzija, uz kuras pamat var virzīt diskusijas? Un uh, vai, vai, vai arī ilgtspējas jomā sasniegtais liktu mums domāt par to, ka samazinājumu pirmajā un arī otrajā pīlārā varētu uzlabot ekoloģisko sniegumu. Man šajos izteikumos daudz kas nav skaidrs, piemēram, astotajā lapusē jūs atkal tiešā tekstā norādāt, ka vajadzētu ražot vairāk, jāpalielina produktivitāte, vai jūs to uzskatāt par risinājumu? Tas ir pretrunā ar vides aizsardzības apsvērumiem. Es domāju, ka šeit ir palikuši daudzi atvērti jautājumi, piemēram, arī 11. lapusē. Tur ir tikai komisijas plāns, taču trūkst jūsu piemēru, ko tad īsti varētu uzlabot. Un um, pašlaik uh, es redzu vairāk jautājumu nekā atbilžu vai risinājumu iespēju. Tāpēc es domāju, ka jūsu izteikumiem vajadzētu nodrošināt mums uh, labāku diskusiju pamatu. Paldies priekšsēdētāji! Paldies par prezentāciju, saka Magīnes skundze. Es pievērsīšos uh, dažām no jūsu rekomendācijām. Ir liels uzsvers uz tiešajiem maksājumiem un zemo produktivitāti, un tas ir pretrunā ar vēstījumiem, ko lauksaimnieki dzird no vides aizstāvjiem, proti, ka lauksaimniecība ir pārāk intensīva. Es domāju, ka ir zināms pretruns starp to un jūsu prezentēto saturu. Uh, Otrkārt, ja jūs esat lauksaimnieks un pilnībā paļaujaties uz tiešajiem maksājumiem, es nedomāju, ka eh, jūs eh, jebkad runātu par pārāk lielu uzsvaru uz tiem, jo te ir runa par eh, jūsu ienākumiem. Komiteja šorīt balsoja par jaunu visu Eiropas sistēmu maksājumiem, atkāpjoties no vēsturiskajām tiesībām un pieejas. Ko jūs par to domājat? Es domāju, ka mums gan joprojām ir jāizstrādā sīkāk, kā šī sistēma darbosies lauks saimniecību līmenī un kā šie līdzekļi tiks sadalīti. Tāpat runājot par jauno lauksaimnieku apmācību, manā valstī tā ir daļa no pakotnes, ir jābūt apmācītiem, lai saņemtu atbalstu. Es neredzu šeit sarežģījumus, bet man ļoti pārsteidz šis zemās produktivitātes komentārs. De Castro. Paldies priekšsēdētāji. Un uh, arī paldies par šo prezentāciju. Man ir jautājums. Tika pieminēta elastība attiecībā uz jauno rīcības modeli. Vai jūs nesaskatāt šeit sarežģījumu risku, sarežģījums, kas varētu rasties dalību valstīm, jo īpaši tām, kurās eh, konstitucionāli ir autonomi reģioni un autonomas lauksaimniecības politikas eh, stratēģijas, piemēram, Spānija, vai tur nepastāvētu kādi riski radīt lielākus tirgus kropļojumus ar jauno modeli? Te mēs runājam par lauku attīstību. Tāpat pastāv risks attiecībā uz līdzfinansējumu, to starp uh, pīlāriem. Katram reģionam ir divi līmeņi. Otrais pīlārs - reģionālā attīstība un līdzfinansējums arī no uh, otra pīlāra. Ņemot vērā dalību valstu autonomiju, vai uh, te nerastos apdraudējums arī KLP vai uh, nerastos tāda daļai KLP um, renacionalizācija. Paldies! Saka Vaicakungs, man ir vairāk konkrēti priekšlikumi. Pirmkārt, es vēlētos pievērsties šim tirgus kropļojuma argumentam. Ja notiek renacionalizācija, mm, tad mans jautājums ir tāds, uh, kāda ir politikas virziena, kuriem noteikti ir jāpaliek kopīgiem. Otrais jautājums, runājot par iejaukšanos tirgu. Mēs eh, redzam, ka eh, šādi ir iespējams eh, panākt labākas cenas, kas padara tirgus dalībnieks neatkarīgākus no cenu un tirgus svārstībām. Uh, Tālāk, kā jūs vērtējat uh, pieeju? Um, to, ka ir jāņem vērā sabiedrības intereses, vīdes apsvērumi un veselības apsvērumi, izmaksājot uh, šos uh, platību maksājumus. Nākamais runātājs. Rapēkungs. Priekšsēdētāji. Man ļoti patika prezentācija, ko mēs nu pat noklausījāmies, un mēs jau uh, esam pauduši savu nostāju. Mēs priecātos dzirdēt precizējumu, Kā jūs domājat, vai komisijas priekšlikums uzlabos lauksaimniecības jomas stāvokli Eiropā, vai e, stāvoklis tiks pasliktināts, jo atbalsts e, turpmākajam periodam samazinās Brexita dēļ, oficiālie skaitļi jau ir tikuši publicēti, e, samazinājums būs par vairākiem procentiem, mums nav pietiekami daudz jauno lauksaimnieku. Eiropas Savienības lauksaimniecības apstākļi pašlaik nav labvēlīgi. Tas nozīmē, ka jaunieši varētu vēlēties eh, strādāt citās profesijās. Jaunajās dalībvalstīs manējā, piemēram, Lietuvā un Baltijas valstīs, lauksaimnieki izvēlas strādāt ārvalstīs, citās valstīs, jo maksājumu svārstības, ienākumu svārstības ir milzīgas, un viņas, viņu samaksa ir maza, jo cenas bieži vien arī ir ļoti zemas netiek regulēta pārtikas piegādes ķēde, un bieži vien notiek tā, ka līdzekļi tiek uh, iedalīti uh, piena ražotāju atbalstam, bet uh, mazumtirgotāji samazina cenas un nav nekāda mehānisma, lai to kontrolētu. Jūs uh, nepieminējāt neko par šo aspektu. Uh, Man interesē arī tas, vai mums varētu izveid, izdoties izveidot konkurēt spējīgu lauksaimniecību visā Eiropas Savienībā. Tagad mēs redzam tiešo maksājumu atšķirības, kas ir milzīgas. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem manā valstī būs grūti konkurēt ar lauksaimniekiem no citām dalību valstīm. Paldies, priekšsēdētāji! Saka Hirances kundze, vispirms es gribētu pateikties abiem uh, prezentētājiem par viņu darbu. Un mēs šeit dzirdējām par šo noturīgo lauksēmniecības sistēmu. Noturīgs tas ir tāds, kas spēj pārvarēt nelabvēlīgus un sarežģītus apstākļus. Ja es eh, strādātu Eiropas komisijā, es neriskētu runāt par noturīgumu, jo īpaši tajos apstākļos, kādos pašlaik ir Eiropas lauksaimniecība. Tāpēc es domāju, ka šis vārds ir izvēlēts neveiksmīgi. Lopkopības jomai var patiesi kaitēt uh, likvidējot uh, eh, reālu Eiropas politiku un safagram, safragmentējot KLP, kā jūsuprāt, mēs varētu apvienot KLP ar šiem konkrētajiem uh, subsidiaritātes plāniem, ko mums ir skaidrojusi komisija? Kā Kāda ietekme būs šajā gadījumā? Kā šeit izpaužas Eiropas gars? Kā mēs ar politiku varam panākt spēcīgu Eiropas lauksaimniecību, ja mēs pieredzam 15% samazinājumu lauksaimniecības attīstībai, par ko paziņoja Junkerkungs? vairāk līdzfinansējumu, kā gan mēs to varam panākt, ir dažādas valstis, dažādas finanšu iespējas, kā mēs varam teikt, ka tas ir iespējams un ka tas mūs padarīs stiprākus. Šāda subsidiaritāte būtībā nozīmēs, ka mēs pilnībā atbrīvosimies no KLP, un tas ir jāņem vērā. Deputātas kundze, mēs vienmēr runājam par spēcīgu Eiropu, kuras uh, spēcīgums ir tieši daudzveidībā. Uh, Vai mēs nevaram to pašu teikt par lauksēmniekiem? Arī viņu spēks ir viņu daudzveidībā. Jūsu reģionā varbūt ir brīnišķīga lauksēmniecība. Nu, lieliski. Somijā varbūt ir cita veida lauksēmniecība, kurai arī ir savas stiprās puses, varbūt nevajag tāpēc eh, samest visu vienā katlā. Es domāju, ka mums ir vajadzīga zināma subsidiaritāte, taču, protams, tas nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt konkurences noteikumus. Bogoviča kungs, kā nākamais. Paldies par šo pētījumu. Arī man šeit pietrūkst komentāru par to, vai kopējās lauksaimniecības politikas virzība ir pareiza. Man ir trīs jautājumi. Pirmais ir saistīts ar tā saukto zaļināšanu. Vai nepastāv bāžas, ka komisijas priekšlikumi attiecībā uz subsidiaritāti un par dalību valstu iespējām lemt par vidas pasākumiem varētu novest pie tā, ka lauksaimniecības joma saskaras ar vēl lielāku spiedienu un ka radīsies eh, tāda diversificēta situācija, savukārt komisija varēs mazgāt rokas nevainībā. Revīzijas palātas pēdējā ziņojumā mēs redzam, ka uh, pasākumi nedarbojas, un uh, vai šis neatiecas arī uz uh, lauksaimniecības jomu. Tālāk runājot par jaunajiem lauksaimniekiem, 17. gadā pieņemtie lēmumi ir uh, jāņem vērā, jāņem vērā omnibus regulējumā pieņemtais, proti ir jāpalielina atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem, taču man ir jautājums par uh, lūko, mm, vai pensija tiem, kas atsakās no darba lauksēmniecībā, mm, nenovedīs pie tā, ka vairāk eh, jauniešu lems eh, par iesaistīšanos lauksēmniecībā. Tālāk eh, runājot par inteliģentiem ciematiem, mm, par pakalpojumiem sociālajā un citās jomās, kas būtu jāievieš. vai tas m, eh, palīdzēs izvairīties no lauksaimniecības eh, turpmākas eh, iepalikšanas nopakaļ. Nu, pašlaik mēs raugāmies tādā kristāla bumbā un prātojam, ko komisija ir domājusi ar saviem priekšlikumiem, bet skaidra ir viena lieta. Ir skaidrs, ka šie mērķi nebūs tā vienkārši viens līdzās otram sasniedzami. Mēs vēlamies fleksibilitāti, palielināt produktivitāti, sekmēt vides aizsardzību. Uh, Uh, ilgspējīgas attīstības mērķus sasniegt un vienlaikus arī domāt par tirgu. Nu, tas viss tā nevar darboties, ir jāizvēlas prioritātes. Un, kad es raugos uz Parīzes klimata vienošanos, es domāju, um, vai mēs uh, gribam sasniegt šos klimata mērķus un vai mēs ļausim tos uh, sasniegt brīvprātīgi. Un jautājums ir arī, cik nopietni šie mērķi tiks eh, īstenoti dalību valstīs, kā tiks eh, mērīts eh, sniegums. Un jā, protams, rodas plē, plāni. Šie plāni Briselē tiek izstrādāti, bet kas notiek, ja šie plāni netiek īstenoti? Kas tad tiek sodīts? Dalību valstis, atsevišķi lauksaimnieki, kā tad mēs rīkojamies? Uh, Un kā tad jēga, ja mēs iesniedzam plānus un plāni netiek pildīti, kurš ir uzņemsies atbildību? Otrakārt, komisija runā par otro pīlāru riska menedžmenta kontekstā, taču ir vajadzīgi arī līdzekļi, un uh, tas ir jāņem vērā arī uh, aktuālo samazinājumu kontekstā, un uh, ASV Līdzīga pieeja ir cietusi neveiksmi, un kā tad mēs visus šos mērķus sasniegsim, saņemot mazāk naudas? Tur nekas vienkārši nevar sanākt. Paldies, eh, saka Jārkungs. Šorīt mēs jau pieņēmām svarīgu eh, lēmumu, un tagad mēs runājam par šo jauno modeli. Un te mēs runājam par virkni sasniedzam mērķu, kuru kontekstā dalība valstis pašas varētu īstenot programmas, un komisija kontaktēsies tikai ar dalību valstīm un nekontaktēsies ar lauksaimniekiem. Tas varētu sniegt priekšrocības, jo lauksaimnieki netika tik ļoti kontrolēti. Tas izklausās labi, bet man ir jautājumi jums. Pirmais jautājums ir, kur tad paliek lauksaimnieki šajā sistēmā? Mēs veidojam politiku lauksaimniekiem. Uh, Mēs sūdzamies par birokrātiju, bet, mm, lai šī sistēma darbotos, pirmkārt, debirokratizācija notiek starp eh, komisiju un dalību valstīm, bet kur šajā sistēmā ir lauksēmnieki? Otrakārt, jūs jau paši teicāt, vai tik te necietīs eh, kopējās lauksaimniecības politikas uh, vienotais raksturs, jo dalību valstu pasākumi varētu būt atšķirīgi, dalību valstis varētu sniegt 27 atšķirīgus risinājumus, un treškārt, jūs pieminējāt produktivitātes palielināšanu, par to es priecājos, tās ir labas ziņas, bet ko jūs ar to domājat? Mūsu tiešie maksājumi produktivitātes celšanai. Un jautājums ir, kā, kāda tad būs šī pieeja dažādas produktivitātes uzņēmumiem? E, paldies, saka Kolumbijē kungs. Es e, uzskatu, ka šeit ir jāatbild uz vienu svarīgu jautājumu, jo Es pārstāvu lauksaimniecības reģionu, kas ir jaunās Akvitānijas reģions Francijā, kas ir uh, ļoti augstas eh, lopu, eh, lielopu kvalitātes eh, audzēšanas reģions. Vai jūs uzskatiet, ka kopīgā lauksaimniecības politika varēs ilgtspējīgi un efektīvi palīdzēt lauksaimniekiem? Un šorīt jau mēs runājām par to, kāda izaicinājumi ir kopīgajai lauksaimniecības politikai Eiropā piemēram, Amerikās, un mēs dzirdējām īpaši Brazīlijā, ir ļoti liels valsts atbalsts, lai uzsākt eksportu uz Eiropu. Mulțumesc, domnule președinte. Rebegas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Lielākā daļa no tā, ko es gribētu sacīt, jau tika pateikts eh, šeit. Taču mani satrauc tas, ka komisija regulāri pieņem lēmumus, nerunājot ar ražotājiem. Mēs runājam par to, kā uzlabot lauksēmnieku situāciju, taču vienmēr, kad mēs runājam ar ražotājiem, komisija neņem šīs pārunas vērā. Jūs pieminējāt arī lielāku koordināciju. Nu, ko tad tas nozīmē? Ikreiz, kad mēs runājam par koordināciju, uh, Komisija šķiet domā, ka te ir runa par programmu uzspiešanu. Ikreiz, kad mēs par to runājam, komisija nesaprot, ka pastāv atšķirības starp lauksēmniekiem dažādās valstīs. Nav iespējama konkurētspēja, ja pastāv atšķirīgi platība maksājumi. Uh, Nav iespējama konkurētspēja, ja pastāv atšķirības starp uh, subsīdiju piešķiršanas praksēm dalību valstīs. Un uh, mēs pašlaik runājam par pārmantotām lietām. Pieņemsim uh, gadījumā, ja jaunieši pārmanto lauksaimniecību, kāpēc, lai viņi to gribētu darīt, jo mums nav risinājumu jauniešiem, kā viņus iedrošināt, lai viņi kļūtu par lauksaimniekiem. Flanagana kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par šo slaidu, kur jūs aicinājāt stiprināt socioekonomisko struktūru, jūs runājāt arī par riska pārvaldības instrumentiem. ASV pieredze vai šis ASV piemērs, ko es jau esmu pieminējis, vai tas nenozīmēs, ka lauksaimnieku kabatās paliks mazāk naudas? ASV bija, notika golfa sacensības un tur balvas bija noteiktas kaut kādi 5 uz 6 miljonu dolāru apjomā, un neviens lauksaimnieks šīs balvas nesaņēma. Kā situācija darbosies šajā gadījumā? vai līdzekļus, kas ir paredzēti lauksaimniekiem, nepārtvers uh, uzņēmumi. Daudzi arī vilka paralēlis ar Brexit un uh, līdzekļu samazinājumiem lauksaimniekiem. Patiesībā tas ir komisijas lēmums pāriet no cilvēku pabarošanas uz cilvēku sanaidošanu. Mēs esam nolēmuši atdot līdzekļus uh, Uh, ieročiem, nevis pārtikai, vai kāds ir kādreiz apēdis lodi, nekas jums nesanāks. Nākamā runātāja vārds. Paldies, uh, saka Jārku. Saka Hoibuškungs, Jārkungs uzdeva vērtīgus jautājumus. Mēs, uh, uh uz kuriem īsti nav atbildēts. Uh, kas eh, notiek eh, ar mazajām un vidējām eh, lauksaimniecībām. Tāpat, ja mēs runājam par noturību, tad šie mazie un vidējie uzņēmumi ir ļoti svarīgi. Es gribētu minēt piemēru. Getingenas universitāte pagājušajā rudenī ir publicējusi pētījumu, tā analizē bio daudzveidību lauksaimniecībā. Uh, un tā secināja, ka ir iespējama lielāka daudzveidība tajos uzņēmumos, kas nav lielie lauksaimniecības uzņēmumi. Tieši šajos lielajos uzņēmumos daudzveidība tiek zaudēta. Un kāpēc tad šī lauksaimniecības struktūras analīze nav kaut kas, par ko tiek runāts? Paldies, un vārds nākamajam runātājam. Eh, paldies, saka Šreieris Pieriks kundze. Es eh, arī varbūt vēlētos eh, uzdot jautājumu līdzīgā vīzai kā iepriekšējie runātāji. Mums ir jāsavērpja kopā kopīgā lauksaimniecības politika ar lauksaimniekiem. Pie tam lauksaimnieki bieži vien saņem tieši lielās lauksaimniecības, saņem finansējumu, un es patiesībā arī priekšpusdienā iesniedz grozījumu par to, um, ir ļoti liels atšķirības uh, finanšu subsīdijās uh, starp dažādu lielumu lauksaimniecībām. Es domāju, ka mums vajadzētu beidzot padomāt par lauksaimniekiem, par viņu ģimenēm un nevis tikai par skaitļiem vai mašinēriju. Prieksēdētājs. Paldies! Tā tad eh, tagad došu vārdu. Eh, Agrī ģenerāldirektorātam. Lūdzu. Czy zostały dobrze wykorzystane? Czy... Paldies! Varbūt, ka tiešām naudu, kā jau vairāk deputāti ierosināja, varētu labāk investēt un tad. Uh, mēs visi no tā iegūtu. Lūdzu. Tā tad, jā, varbūt mazliet pakavēsimies pie tā, kā labāk izmantot eh, lauksaimniecībai atvēlēto naudu. Vai tad eh, tikai un vienīgi lielie lauku lielās zemnieku saimniecības e, var efektīvi strādāt. Ir jāievēro tie normatīvi, kurus esam izstrādājuši Eiropas lauksaimniecībai. Tā tad e, vai koncentrācija ietekmē lauksaimniecības ražu jautājums, ko mēs vēlamies ir vajadzīgs skaidri definēt šos mērķus, un tāpēc gribu jums vajadzētu kādus tad instrumentus par šo mērķu sasniegšanā varam izlē, izvēlēties. Vispirms jānosaka mērķi, jāapraksta problēmas, bet kā tad to visu tālāk atspogļot, iestrādāt labā politikā, tā lai šī kopējā KLP, tā tad no vienas puses būtu tāda kopēja tiešām, tāpat laikā ņemtu vērā visas atšķirības, kas pastāv valstīs attiecībā uz, nezinu, klimatiem, klimatiskiem apstākļiem, atšķirības pastāv, protams, arī šajos dabas apstākļos, tradicionāli reģionāli pastāv ļoti plašas atšķirības starp valstīm. Nu, vai šī daudzveidība ir priekšrocība, jeb tomēr tā stāv šai kopējai KLP ceļā? Kādi instrumenti mums vajadzīgi? Kā mums šie instrumenti jāpielāgo darbā? Es, protams, iestājos par elastību un subsidiaritāti tieši šī iemesla dēļ. komisijas dokumentā uzdevumi nav skaidri formulēti. Bet, ja komisija patiešām tagad vēlas katru detaļu, tas vajag aprakstīt, nu, tad tādā gadījumā mēs arī sastapsimies tūlīt pat ar protestiem un teiks, lūk, mums te tikai sprediķi, jo tādi priekšstati, viss tiek mums, priekšraksts mums viss tiek uzspiests, mums nav nekāda uzņēmējdarbības brīvība, tā tiek ierobežota. Jā. Nu, un tāpēc gribu tomēr, eh, nu, atcerieties par galveno. Mums galvenais nepieciešams nodrošināt veselīgus apstākļus cilvēkiem. Nu, un tagad par maksājumiem. ja nu mēs te sākam rēķināt, eh, nu, piemēram, ja tiek veidot jauna saimniecība, pirmām kārtām jāpērk zeme, tad jāno, jāpērk aprīkojums, visa mašinērija, jāceļ ēkas, jāiegādājas inventārs un tā tālāk un tā joprojām. Nu, vai nu tad šos izdevumus pārņem banka, jeb varbūt ir kaut kādi fondi, ar kuru palīdzību to iespējams finansēt. Bet tas viss, protams, ir atkarīgs arī no tā, kāda veida apjomā nu, šī saimniecība vēlas ražot. Nu, es nevaru gluži iedomāties, ka kāds pēkšņi tagad plaukts ierodas, nezinu, no kurienes, un tad um, vienkārši iedibina tādu vienkāršu tradicionālu saimniecību. Un arī par budžetu netiek runāts pietiekami. Vienmēr tiek runāts par jauniem izaicinājumiem, problēmām budžetam, budžets ir mazāks, mūs gaida Brexit un tā tālāk, bet lauksaimniecībā situācija ir ļoti skaidra. Ir zināms iztikas mm, līmenis, kas ir arī jānotur. Mēs nevaram atļauties kopējo lauksaimniecības politiku tikai tālāk samazināt un samazināt, jo kā tad izskatīsies mūsu lauka, kā ies lauksaimniekiem? Un ja mēs tad vēl ņemam vērā šos ārējos faktorus, mm, tad jāsaka, tur ir dažādi tādi, nu, dārgi apstākļi. Nu, piemēram, pat šorīt runājam par Merkosūru un Brazīliju un nu, konkurējošiem mm, importiem. Nu, tie visi ir jautājumi, kas mums šeit lauksaimniecības kontekstā jāņem vērā. parlamentā jāsaka, nu, nereti nav tādas izpratnes par šo visu kopējo lauksemnības politiku. Par KLP tiek runāts tikai tad, kad nonākam pie problēmām, kad atkal iestājas kaut kāda krīze, kaut kas netiek saulēcīgi piegādāts un nodrošināts, tad pēkšņi visi ir lauksemnieku draugi. Un atminos, atminos vienu situāciju, kad tika uzdots jautājums, nu kas tad jums vēl vajadzīs šajā KLP, tā lai būtu nodrošināt tāds atbildīgs, atbilstīgs iztekas rīmenis. Nu, nu, zināmā mērā toreiz atbilde bija tāda, nu, vienkārši lieciet viņus mierā. Nu, tagad sekretariāts gan man saka, ka man e, vajadzētu arī savu uzstāšanos beigt, tā man te norāda. Un tā vietā tālāk dot vārdu no nu, agrī ģenerāla direktorāta pārstāvjiem sekošu, ja sekretāri ieteikumiem un bez tālākas vilcināšanās došu vārdu komisijas pārstāvim lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs. Eh, neraizēties, es runāšu ļoti īsi. Vispirms es eh, vēlētos pateikties abiem ekspertiem, abiem profesoriem par prezentēto pētījumu. Un paldies arī deputātiem par to, ka jūs iepazināties ar komisijas komunikē. Varbūt iesākumā divi komentāri. Vispirms par procedūru un laika termiņiem, un pēc tam par ziņojumu saturu. Uh, Vispirms, kad eh, mēs izskatījām paši mūsu 29. novembrī publicēto komunikē, tad ir ļoti svarīgi to neskatīt atsevišķi, jo patiesībā šis komunikē bija tikai viens vairāku virknē, un tas ir jāņem vērā analizējot komisijas teikto. Piemēram, Pāris nedēļas vēlāk mēs nopublicējām komunikē par zaļināšanu, kas eh, arī šajās debatēs tika pieminēta. Un vis, visbeidzot, eh, eh, Pasaules banka nopublicēja ļoti interesantu pētījumu par KLP un par tās ietekmi uz socioekonomisko situāciju lauku teritorijās. Tātad mūsu komunikē un varbūt izvērtējums, analizējums ir jāskatās mazliet plašāk. Un visbeidzot, vēl viens svarīgs moments. Tā kā process eh, turpinās, jo pēc pāris nedēļām mēs nāksim klajā ar likumdošanas priekšlikumu, un es vēlētos uzreiz pateikt, ka likumdošanas sagatavotais teksts kopā ar vienlaicīgi ar to kom Komisija nopublicēs arī ietekmes seku novērtējumu. Līdz ar to mēs izskatām eh, dažādas scenārijas, argumentētas scenārijas, un esam pārliecināts, ka tas eh, mūsu turpmākajās debatēs dos eh, adekvātu ieguldījumu. Tātad komisijas sagatavotais ietekmes novērtējums, tajā ir vairāki pielikumi, un vienā no šiem pielikumiem arī ir dažādi iesaistīto pušu apklaušanāšanas rezultāti, tātad ļoti plašs tāds vērtējums. Tagad par laika grafikiem. Es pieminēju pagājušajā novembrī pieminēto komisijas komunikē, un, protams, ir pagājis pusgads, daudz kas ir noticis, kā jau es teicu, arī mūsu pētējums vēl nav tāds galīgs, tas arī ir attīstībā. Mēs eh, vēlamies uh, mūsu vērtējumā iekļaut arī jaunākos elementus. Tagad par ziņojumu saturu. Kad tas būs sagatavots, tad jau mēs varēsim iepazīties ar tā teksta redakciju, bet, kā jau es teicu, pēc pāris nedēļām tas eh, būs zināms, un tad jau būs zināms arī komisijas teiktais. Kā jau es teicu, šis pētījums ir par komunikēm, nevis par komisijas priekšlikumu, tāpēc daudzi eh, daudz deputāti jau pieminēja komisijas likumdošanas priekšlikumu, kurš vēl nav gatavs, bet likumdošanas tātad tiesība akta priekšlikums, kā jau es teicu, būs pēc pāris nedēļām. Par to diskutēt šobrīd vēl ir pāragri. Ņemot vērā abu uzaicināto ekspertu teikto, tad uh, Vispārēji runājot, protams, mēs neiebilstam pret jūsu vērtējumu un secinājumiem. Lauksaimniecībai šobrīd ir vesela virkni izaicinājumu, un tas ir tiesa. Un tomēr vēlētos pieminēt pāris momentus, kuros mūsu viedokļi atšķiras no godāto ekspertu. Vispirms, jūsu kritika Jūs kritizējāt tiešos maksājumus. Tādā vai citādā veidā jūsu kritika bija vērsta uz tiešajiem tiešmaksājumiem. Tomēr jūsu skatījums, manuprāt, ir pārāk šaurs. Tiešie maksājumi ne, nav tikai un vienīgi ienākumu palielinājums uh, lauksaimniekiem. Tiešie maksājumi ir domāti arī vidas aizsardzībai, tāpēc tiešo maksājumu naudas sadaļa un vides ietekmes sadaļa ir jāskata kopā. Ja jūs raugāties tikai un vienīgi uz naudas sadaļu, tad tas ir vienpusējs un pat nepareizs skatījums. Tas ir jāskata kopumā. Un tas tiešā veidā saistīts ar zaļināšanas pasākumiem un uh, par KLP nākotnē ietekmu uz vidi. Komisija, protams, ir pārliecināta, ka tieši maksājumi ir jāsaglabā, bet uh, uzsvars būs ne tikai un vienīgi uz eh, zemnieku ieņēmumu līmeņu nodrošināšanu, bet arī uz vidi. Vēl viens aspekts gan ziņojumā, gan arī debatēs bieži tika pieminēti jaunie zemnieki, jaunie lauksaimnieki. Tas komisijai ir prioritā, prioritējams mērķis. Gan mūsu komunite, komunikē, gan arī godāto deputātu teiktajā un eh, dažādos ziņojumos. Abos pilāros runa iet par jaunajiem lauksaimniekiem. Mēs domājam par jauno paudzi un komisija, protams, uzmanību vērš uz abiem pilāriem vienlaicīgi. Mēs vēlamies, lai starp abiem pilāriem un dažādiem izpausmas veidiem ir sinerģija. Un pēdējais - vienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Tas parādās kā ziņojumā, tā izskanēja arī vairāku godāto deputātu teiktajā. Komisijas piedāvātajā modelī Mums ir iestrādāti nepieciešamie garanti godīgu un vienlīdzīgu spēles noteikumu nodrošināšanai. Varbūt pāris piemēru, kas var palīdz, palīdzēt turpmākajās diskusijās. Jūs jau šeit pieminējāt saistīto atbalstu. Es uzskatu, ka šeit, un nu, tas ir ļoti labs piemērs, patreizējais KLP saistītā atbildība ir saistītais atbalsts ir dalība valstu kompetencē. Tātad komisija patiesībā e, neatbalsta dalību valstu saistīto atbalstu, līdz ar to komisija nākotnē varēs iesaistīties un kaut ko pateikt, vai komisija vēl šo e, dubulto vai saistīto atbalstu vai nē. Tas pats attiec arī uz vidas prasībām. Piemēram, zaļināšanā šobrīd ir vesela virkne izņēmumu, un nav jau tā, ka komisija konkrēti īsteno konkrētus zaļināšanas pasākumus, dalību valstīm ir vesela virkne izņēmumu. Tātad Eiropas Savienības līmenī mums būs iespēja labāk uzraudzīt un arī labāk pārvaldīt un arī vairāk iesaistīties. Vēl pāris momenti. Jebkurā gadījumā esam gatavi piedalīties diskusijās, kad ziņojums būs sagatavots. Noteikti būs paredzēta arī viedokļa apmaiņa un eh, brīdī, kad eh, tiks nopublicēts eh, likuma priekšlikums, noteikti būs debatas. Un komisija ir pārliecināta, ka kā akadēmiskajai, kā akadēmiskajai jomai, tā arī politika veidotājiem tas palīdzēs. Prieksēdētājs, paldies! Paldies, ka Jūs eh, tiešām tā kā uzlikāt punktu uz I, un eh, jūs pateicāt, ka komisija ar šīs stratēģijas palīdzību tā kā mēģinās turpmāk vairāk ietekmēt dalību valstu veikumu. Bet eh, tagad par pašām dalību valstīm runājot. Ir jau grūti argumentēt, atbalstu, kas ir saistīts ar ražošanas apjomiem. Komisija mēģina būt ļoti argumentēta un prozaiska, un tas ir labi. Tas ir ļoti svarīgi visu mūsu nākotnē, bet tagad griežos pie mūsu uzaicinātajiem viesiem. Katram piecas minūtes, lūdzu, Kurš pirmais? Uh, thank you. Thank Paldies. Saka Motersheida kungs, ļoti interesantas debatas. Varbūt es sākšu ar pēdējo komisijas teikto. Jā, jums ir pilnīgi taisnība. Komisija, um, komisija sagatavo savus priekšlikumus balstoties uz argumentētu izvērtējumu, un, eh, protams, eh, mēs eh, mēģinām sagatavot arī uz, argumentē, uz argumentiem balsta, balstītu politiku. Viegli jau tas nenāks. Par tiešajiem maksājumiem liela naudas daļa aiziet eh, tiešajos maksājumos, un uzliekot šiem tiešajiem maksājumiem jaunus noteikumus, tad eh, mums ir jāzina, kāda šie jaunie noteikumi būs tieši ietekmē uz vidi. Mēs eh, tiešām vēlamies, lai mums būtu iespēja attīstīt šo jauno kritēriju izveidi, bet jā, atvainojiet, ja šobrīd es vienkārši vēlētos izteikt zināmas šaubas vai nepārliecinātību par to, kā tas viss būs, par vienādiem spēles noteikumiem. To pieminēja arī Dorfman kungs. Cik lielā mērā šie plāni ļaus atteikties no tā, kādi ir mērķi, kāda būs, kādas ir prioritātes, un vēl viens e, jautājums vismaz man šķiet svarīgi, ka, piemēram, ja mērķi, kaut vai vidas aizsardzība, ja e, ieņēmuma atbalsta politikā šie mērķi netiks pietiekami prioritizējami, tad e, varētu izveidoties tāda situācija, ka kā jau ar zaļināšanas pasākumiem šobrīd ir vesela virkni izņēmumu un tie patiesībā nevienmēr kalpo savam mērķim. Par e, zināmu spriedzi starp vīdes aizsardzības pasākumu īstenošanu un lauksaimnieku ieņēmumiem. Tas nevienmēr ir tā, ka vidas pasākumu nodrošināšana samazina lauksaimnieku ieņēmumus. Piemēram, izmantojot augseku sistēmu var samazināt minerālu mēslu izmantošanu, līdz ar to kā jau jūs teicāt, pākšaugu audzēšana un tā saucamo proteīnu augu audzēšana var palīdzēt uzlabot augsnes slāpekļa sastāvu, un tas nevienmēr nāk vidē par sliktu un arī makam par sliktu. Vairākas reizes tika uzdots jautājums, vai ir paredzēts tāds tā kā pārskats, bet tam būs nepieciešama tāda stratēģiska skatījuma piemērošana. Bet eh, šķiet, ka lauksaimnieki arvien vairāk izmanto iespēju apmainīties ar informāciju, kā savā starpā tā arī iegūt informāciju no iestādēm. Šeit tik pieminēti reģioni. Jā, protams, šo strateģiskos plānus sagatavojot reģionu līmenī ir pietiekami sarežģīti. Piemēram, Vācijā pavalstis federālās valstis atbild par pilāra viens īstenošanu un nacionālais līmenis savukārt par pilāra divi To, protams, var izdar, izdarīt, bet um, tam ir nepieciešams vēl vairāk politiskas gribas un savstarpējas uzticēšanās. Tāpēc um, tas arī bija varbūt mans galvenais sakāmais, kad ir jābūt politiskai gribai un arī zināmai pieredzē, lai to īstenot. Tas arī varbūt no manas puses viss. Burokungs, paldies! Tātad ziņojumā, kurš vēl tikai top sagatavots, mēs mēģinājām palikt tādos tehniskos terminos un jūs vairāk kārt uzdevāt jautājumu, ko tad mēs īsti domājam un taisnība. Ziņojumā parādās tāds ļoti um, vispār, ļoti tā, ļoti objektīvs viedoklis. Piemēram, komisiju šajā komunitē, tik uzdots jautājums, vai nebūs pārmēr ievērota subsidiaritāte un izveidojamā kopīgā lauksaimniecības politika būs nevis Eiropas līmeņa, bet gan zemākā. Es domāju, ka šobrīd vajadzētu redzēt, ko tad komisija ieradī, tur ierakstīs. 2008. gadā Berņē kungs mēģināja piedāvāt Eiropai skatījumu kopīgā lauksaimniecības politika Eiropas līmenī, bet izrādījās, ka tas nav nemaz tik vienkārši. Tātad komisija šobrīd lielos vilcienos ir uzlikusi atbildību, atbildību uz dalību valstīm, tātad viss tā kā grūtais darbs ir jāveic pašām dalību valstīm. Uh, Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka nav pietiekams tāds eh, vispārējs eh, pārskatošs skatījums kaut vai uz vides mērķiem. Ja komisijas priekšlikumā tas parādīsies, eh, tas mūs priecēs, bet mm, iespējams, ka būs tādas valsts, kuras vēlēsies visu naudu ieguldīt um, ekoloģijā, tādas, kuras attīstībā, un tad pēc desmit gadiem vai tiešām dalību valstis vēlēsies iemaksāt budžetā būtiskus līdzekļus, ja kopīgā lauksaimniecības politika nav nemaz tik kopīga. Par produktivitāti runājot. Un uh, šis konflikts, ko jūs tā kā sakiet, kad ir jābūt gan ilgtspējīgai lauksaimniecībai, gan arī produkcijas līmenim ir jāpieaug, bet um, var, eh, pi, var palielināt produktivitāti un izveidot lauksaimniecību. Tātad gan ekonomiskāku, gan autonomāku tādu, kas spēj turēties pretim krīzēm, un es domāju, ka tādu mums arī vajadzētu atbalstīt. Nākamais. Magines skundze un arī citi deputāti pieminēja tieši maksājumu nozīmīgumu. Un uh, par to, ka var izrādīties bīstami samazināt šos tiesmaksājumus. Bet eh, ir jāsaprot, eh, ka eh, šī atkarība no tiešmaksājumiem jau ir kļuvusi pārmērīga. Piemēram, viens reģions ir saņē, bija saņēmis tieši maksājums, tas bija Kalnēns reģions, un tad um, piemēram, tika izveidotas um, lauksaimniecības platības, uh, kuras uh, ir, um, kur augsne ir ārkārtīgi uh, neliela, un tagad viņi saņem maksājums, kas ir daudzkārt lielāka, lai tikai varētu nodrošināt šo lauksaimniecisko ražojumu. Tātad var pat izveidoties situācija, kad um, tas nevienmēr sasniedz savus mērķus. Un visbeidzot, izveidot um, arī vides mērķus kopīgākā līmenī arī šeit, vismaz uh, patreizējā priekšlikumā Pat eh, šī zaļināšana, kura pietiekami labi nedarbojas, šie zaļie maksājumi visās dalību valstīs eh, bija iestrādāti 13. gada reformu projektā, bet uh, pirmajā pilārā šie noteikumi, kas tur ir iestrādāti, bet uh, patiesībā nevienmēr varbūt panāks vēlmo rezultātu. <coughs> Może czasami trzeba zrobić krok wstecz. Ob... Jā. Reizēm ir varbūt svarīgi paspērt soli, ka no laukiem cilvēki aiziet, vai tas ir tas, ko vēlamies panākt? Lielākā daļa no, no nodokļu maksātāji nerad arī nav gatavi, nerad šādai politikai, viņi nav gatavi par to maksāt. Bet viņi vēlas redzēt, par ko viņi maksā. Un tas jau ir tas lūkoties. Un tieši raugoties uz vidas aizsardzības politiku, ir ārkārtīgi svarīgi ņemt vērā visu šīs arēs. Liels paldies! Nu tad gaidīsim šo pilno ziņojumu, par ko jūs nu pat mums teicāt. Visas iedaļas. Kā jūs zinat, tad Ramons Lovis Valkarēls Siso ir atzinums sagatavotājs, viņš ir, viņš ir arī priekšādātāja vietnieks parlamentā, pie šī ziņojuma. Tātad, lūk, divi referenti darbojas ar šo ziņojumu, nu, un pēc mūsu ilglēcīgām tradīcijām mm, Daniela Vienbioti, un došu jums pavisam drīz arī vārdu. Tomēr pirms jums, tomēr uzstāsies mūsu pašu atzinumu sagatavot, kā tas viss mums veiksies. Bet, nu, vispirms, Valkarsel kungs, jums vārds. Priekšādātāji, paldies! Pirmām kārtām Priecājos, ka Viotīkungs varēja šodien ierasties šai komitejas sanāksmē runāt un būt klāt, jo tēma ir ārkārtīgi nozīmīga. Protams, ka šai jomā ir noticis daudz pēdējo pāru gada, pēdējos pāris gados ir bijis cenus runāt un būt klāt, jo tēma ir ārkārtīgi nozīmīga. Protams, ka šai jomā ir noticis daudz pēdējo pāru gada, pēdējos pāris gados ir bijis cenus svārstīgums, dažādi veidi skandāli pārtikas ķēdē. Uh, Dažāda veida kropļojumi novēroti eh, gan tirgu, gan, piemēram, jāņem vērā, kā nākamā gada budžets ietekmēs šo jomu. Un te gribēju paust bāžas attiecībā uz sakām, ko varētu radīt budžeta izmaiņas. Uh, hipotētiski šīs sarunas varētu arī vispār izgāzties attiecībā uz Brexit. Tas varētu ļoti negatīvi ietekmēt šo jomu. Par to gribu paust bažas sektoriem, tīpaši tādiem delikātiem, riskam pakļautājiem sektoriem. Pastāv dažādi riski un arī plaši izplatīts svārstīgums. Novērojam, ka daudz sektori pasliktinās uh, savā darbībā, tas gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, un tāpēc svarīgi atgriezties pie efektīvi piemērojumām programmām sektori pasliktinās uh, savā darbībā, tas gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, un tāpēc svarīgi atgriezties pie efektīvi piemērojumām programmām. Šajās politiskajās debatēs gribu paust noraidījumu. Noraidījumu komitejas piekoptajai politikai attiecībā uz daudzgadu finanšu plānu nākamajam plānošanas periodam, kur tā iestājas par 5% samazinājumu līdzekļiem KPL. Eiropas Savienībai vajadzētu šo fondu saglabāt pašreizējā līmenī, iezīmēt līdzekļus tai, jo, ja vēlamies, lai lauksaimnieki saņemtu viņiem dzīvē nepieciešamos iztikas līdzekļus, lai tiktu galā ar dažādiem vidas izaicinājumiem, tad svarīgi līdzekļus saglabāt pašreizējā līmenī un pat palielināt. KLP jās, jāsaņem ietvers, kas piedāvātu augstu dzīves kvalitāti, pārtiks nekaitīgumu, garantijas, un tieši tāpēc KLP nedrīkstētu pakļaut šim samazinājumam eh, budžeta līdzakļos. Tas ir pirmais, ko gribēju teikt, un tad pamatvēsts, par ko gribu informēt komisiju un arī budžeta komiteju. Nu, lūk, tātad no mūsu puses tas ir tas galvenais, ko vēlējāmies pateikt uzstāšanās, un jūs vēl otrais dabūs, eh, tiksiet pie vārda, lai, tos, lai šīs uzstāšanās komentētu. Paldies, saka Vijotī kungs. Vēlos teikt paldies komitejas priekšsādātājai par šo uzaicinājumu, par viesmīlību, ko jūs man izrādāt, uzaicinot mani šeit piedalīties debatēs. Man gan nav īpaši daudz laika, jo man būs jādodas vēl uz citu komiteju, kuras arī prezentēšu vispārējo budžetu, tāpēc jau iepriekš atvainojos, ka man nāksies vienā brīdī doties prom. Bet, nu, tūlīt pavisam ātri vēlos eh, teikt savus iemvērts. Pirmām kārtām paldies Dorfmanu kungam. Uh, un priecājos, ka jūs apstiprinājāt KLP reformas pašinitības ziņojumu šorīt. Tas ir ļoti svarīgs informatīvs punkts, ko es arī plašā mērā atbalstu. Vēlējos teikt arī komitejai paldies un paldies referentam Dorfmanam tieši šai kontekstā, jo man būs vajadzīgs arī tālāks jūsu atbalsts darbā pie budžeta jautājumiem. Tālāk teikšu to, ko teicu arī citās komitejās Esmu šeit vairāk, lai ieklausītos jūsos. Esmu šeit vairāk, lai ieklausītos jūsos. Šo, pie mums ir komisijas budžet, vispārējā budžeta priekšlikums. Um, Es atvainojos, tas to vēl nesam saņēmuši, tas vēl tikai tiks iesniegts 23. maijā, un tad redzēsim, kādi ir šie konkrētie priekšlikumi un skaitļi. Bet, ja runājam par manu kā vispārējā budžeta referenta lomu, un tad jāsaka, tā faktiski ir, tā teikt, apkopot pēc iespējas vairākuma parlamenta vairākuma viedokļus, ne tikai no konkrētām politiskām grupām, bet ir tā institucionāli no visiem savākt ziņas un vēstis. Nu, protams, vēlos tāpēc savam darbam visu komiteju atbalstu. Tāpēc vēlējos arī ar katru komiteju runāt, un e, gribu teikt paldies šai ziņā jūsu referentam par viņa teiktajiem vārdiem. Savā darbā esmu centies šajās vadlīnijās jau iekļaut dzirdēto. Savā darbā esmu centies šajās vadlīnijās jau iekļaut dzirdēto, kur jūs jau toreiz runājāt par KLP uzturēšanu, saglabāšanu un tās nozīmi. No tienākums lauksemniekiem mēs. Otrā lieta kas attiec uz lauksaimniecības nozīmi. Un tā šīs politikas vietu budžetā, it īpaši ņemot, cik teikt jums paldies par šīm idejām, 2019. gada budžetā tieši ietekme būs arī Brexit procesam. Un mums jāsāk strādāt pareizajā virzienā, eh, nu, kopā ar Agri komiteju pie nākamā gada budžeta jo tieši šādā veidā kolēģi Tomā ir referenti, kas strādā budžeta komitejā pie daudzgad finanšu plāna, un arī ar viņu jūs pilnīgi noteikti strādāsiet pie lauksaimniecības tematiem. Nu, lūk, domāju, tas tāds labs atspērienu punkts. Tiecības tematiem. Nu, lūk. Domāju, tas tāds labs atspērienu punkts. Sakungs. Aktuāla problēma. Ungārijā šobrīd, piemēram, ļoti aktuāls ir Āfrikas cūkumērs. Nonāca pie mums caur Čehiju, caur Slovākiju un Rumāniju un Poliju un Balkānu valstīm, un tāpēc mans ierosinājums, man priekšlikumu tālāk arī atbalstīt. Nākamais runātājs - Katainen kundze. Kiitoksia. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Arī par nākamā gada budžetu runājot, eh, tas ir ļoti svarīgs arī lauksaimniekiem, un, eh, protams, par to ir jārunā Eiropas līmenī. Es tomēr vēlētos nedaudz pieskarties arī daudzgadu finanšu schēmai. Mums ir jāsaglabā lauksaimniecības politikai atvēlētais finansējums vismaz patreizējā līmenī, vismaz e, lauksaimniekiem maksājamās naudas līmenī. Mēs e, nevaram pieļaut to, ka nauda samazinās tā saucamie, um, mums ir jāatbalsta arī um, specifiskos apstākļos lauksaimniecības um, uzņēmumi. Un ja mēs vēlamies nodrošināt uh, lauksaimniecības nākotnu un kvalitatīvu, kvalitatīvu lauksaimniecību, tad mums ir jāuzsver arī inovācija un jaunas lauksaimniecību paudzes uzsvēršana. Situācija piena tirgu ir pietiekami smaga, un šajā sakarībā vēlētos pie, pieminēt divus, mos, divus momentus. Uh, Mums eh, nākamgad noteikti ir jā, runājot par nākamā gada budžetu, noteikti ir jārunā arī par eh, sankcijām pret eh, Krieviju. Un es neuzskatu par normālu to, ka piensaimnieku uzņēmumu samazināšanos īpaši Somijā un Baltijas valstīs budžets nekādi neatspoguļo un arī nākamgad negrasās atspoguļot. Uh, Jā, kaut kas jau tiek dalīts, darīts, un tomēr jūs nesat atraduši Baltijas valstīm un Somijai Krievijas līmeņa tirgu. Līdz ar to e, piena pulvera ražošana ir samazinājusi piensaimnieku ieņēmums ļoti daudzās valstīs, bet e, mums ir Eiropas nākotnes budžetā jā. Ja neparedz situāciju, kad Eiropas piena tirgus pārkarsīs un arī kā mēs e, atmaksāsim un kompensēsim piensaimnieku ieņēmumu zudumus Krievijas e, tirgus slēgšanas dēļ. Paldies! Profesoru De Castro. un gribu teikt paldies arī mūsu referentam Ramonam par to, ko viņš jau teica. Paldies arī Vioti kungam par to, ka viņš mums palīdz, panāk mums pretim un ļauj mums aizstāvēt KLP budžetu. Jau tika teikts, ka šai komitejā Mēs arvien vairāk prasām kaut ko no lauksaimniekiem - zaļināšana, ekoloģizācija un tā tālāk ar iepriekšējām reformām tika noteikti visādi dažādi papildus pasākumu un mēri, kas tiek noteikti lauksaimniekiem un tāpat laikā izskatās, ka budžeta līdzekļus tāpat laikā viņiem piegriežam. No nu, otra lieta - mēs jau zinām, ka viens otrs no šiem samazinājumiem, protams, ir saistīts ar Brexit. Bet tad jautājums rodas eh, lūkāts Kāpēc tad lauksemniekiem jāmaksā par šāda veida leģitīmu Lielbritānijas izvēli, viņas pils, tās pilsoņu izvēli? Kāpēc tas nozīmē, ka lauksemniekiem jāsaņem mazāk līdzekļu? Paldies priekšādātāji! Nu, protams, ka deve kolēģi teiks, lūk, arī mēs negribam nekādu samazinājumu, tiek darīts, kur šie līdzekļi tiek samazināti. Pirmām kārtām, nu, varbūt šo pēdējo ceļa posmu um, centīsimies iet, piedomājot par konkurētspēju un par dalībvalstu ieguldījumiem budžetā. Mēs zinām, ka viena otra dalībvalsts iemaksā budžetā vairāk un citas mazāk, bet kas attiec uz šo jautājumu, ir svarīgi domāt par to, kur notiek budžeta samazinājums. Pagājušajā nedēļā bija Rumānijā, tikos ar 400 lauksaimniekiem. Nu, bet tad ir vajadzīga sistēma, kas ļautu gan lielām, gan mazajām saimniecībām uh, Uh, saņemt atbalstu atbilstīgi to vajadzībām, jo citu krīzu nu, apdzīvošana tīpaši jaunieši nevēlas tur dzīvot. Nākamais runātājs. Priekšsādātāji, paldies. Saka Andrija Kungs. Nezvaros vairs, ko gribēju sākotnēji vajadzētu, bet 19. gada budžets Nu jā, nu mums jāgatavojas tai diētai, ko nesīs līdz tālāk arī nākamā gada daudzgada finanšu plāns. Mums jās, pamazām jā, jāsāk pierast pie tā, ka jāsavelk josta budžeta ziņā un ir, vai ir šī nepieciešamība šeit, nu, paskatīties, kas notiek arī lauksaimniecības jomā. Es domāju, ka cenu svārstīgums ir aktuāla problēma, bet, nu, mums jāraugās. Um, ko tīri budžeta ziņā varam šeit palīdzēt, kā varam, kuras daļas varam nodrošināt, kuras nē. Nu, Krievijas embargo, piemēram, lauksaimniecība lielā mērā skāra. Nu, tas, domāju, būs aktuāli arī 19. gadā. Es uh, bažos par vienu lietu, un par to jau nu pat tika runāts, par Brexit. 19. gada 31. martā, kā mēs zinām, uh, nu, būs tas brīdis, kad Lielbritānija izstāsies, un jāredz, kas tad ir reāli notiks Lauksaimniecība ir viens no šiem sektoriem, ko tas diezgan būtiski skars. Un es domāju, ka jāgaidā, jāgaida šīs situācijas apstākļi, kā tie īstenosies. Tāpat tā kā tā nebūs vienīgā problemātika. Un tāpēc ir nepieciešams gluži otrādi palielināt budžetu, tā lai tajā gadījumā, kad, piemēram, jūtam šo negatīvo ietekmi, mēs varam kaut kādā veidā to kompensēt. Un lai nebūtu dramatisku seku uz lauksaimniecības pasauli. Direktors Hauslers lūdzu, jums vārds. Uh, Paldies priekšsēdētāji par to 27. gada periodu, un es pieļauju, ka jūs nesagaidāt no manis kādas atbildes par to, jo citā, bet, lai būtu skaidrība, šis 19. gada budžeta priekšlikums ir izstrādāts vadoties no tā, ka ir 28 dalību valstis. Mēs ļoti uzmanīgi raugāmies uz to, kā norit šīs sarežģītās sarunas, un ja paliks kādas neskaidrības attiecībā uz 19. gadu, uh, komisija varēs nākt klajā ar grozītu budžetu, ja tas būs nepieciešams un notiks ļaunākais. Mm, pašlaik uh, budžets ir balstīts uz scenāriju, ka ir 28 valstis, taču, ja kaut kas notiks, tad uh, komisija ir gatava uh, nākt klajā ar grozīto versiju. Otrakārt, uh, virkne komentāru bija saistīta ar um, nakt klajā ar grozīto versiju. Otrakārt, uh, virkne komentāru bija saistīta ar um, sankcijām pret uh, Krieviju. Tas notika gandrīz pirms četriem gadiem, 14. gada augustā. Uh, un situācijai, lai atrastu jaunus risinājumus, kā atjaunot normalitāti. 2019. gada budžetā nav paredzēts finansējums kādiem konkrētiem pasākumiem Krievijas um, sankciju seku um, normalizēšanai. Pašlaik nav pamata konkrētiem pasākumiem, uh, Ja, piemēram, Āfrikas cūku mēris eh, specifisku situāciju, jūs jau zināt, ka mums ir krīzes rezerve, kas eh, š, vēl šodien tika noteikta 2019. gadam. Paldies! Vai, refer... vai arī mūsu referents no, mūsu referents no mūsu komitejas. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Bija ļoti svarīgi piedalīties šajā sanāksmē, uzklausīt tehniskos, politiskos un citādi specifiskos aspektus. Ir svarīgi, lai agrī komiteja kontaktētos ar mani uh, un es varētu labāk saprast uh, budžeta likšanos. Tā bija mana pirmā viesošanās pie jums, tā noteikti nebūs pēdējā. Es vēlos lūgt jūs atbalstu, uh, arī politisko atbalstu attiecībā uz dalību valstīm. Oktobrī, novembrī mm, notiks sarunas, un uh, mums jau ir zināma pieredze, tādās investīcijas ir svarīgas, taču es lūdzu visus kolēģus ne tikai no budžeta komitejas, bet arī no citām rūpēties par to, lai uh, līdz uh, jūsu nacionālajām valdībām aizietu ziņa, ka budžetam ir jānodrošina vairāk līdzekļu. Paldies, un es sagaidīšu nākamo iespēju ar jums aprunāties. Jūs tik skaidri norādīts, ka lauksaimniecība ir atkarīga no klimata, klimatiskajiem apstākļiem, un vai Past Hoislera kungs izteicās par šo jautājumu, viņš pieminēja Krievijas embargo piemēru. Uh, Un uh, šīs specifiskās uh, situācijas, uh, proti tas, ka lauksaimniecības ražošana ir atkarīga no krīzēm un no klimatiskiem apstākļiem, tas ir jāņem vērā, izvērtējot risku, jo var nākt tieši vēlas izteikties. Paldies! Priekšsēdētāji! Pirmām kārtām Tā kā šeit ir komisijas pārstāvis un arī Viotīkungs no budžeta komitejas un arī pārējie kolēģi, kas piedalījās eh, diskusijā. Um, jūsu komentāri noteikti bagātināja ziņojumu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir pagājis, tas bija aprīļa beigās. Ir bij, bijuši pāris grozījumi, mm, taču Tas, kas šodien tika izrunāts, eh, kalpos eh, man kā orientācija, un esmu drošs, ka es varēšu izstrādāt līdzsvarotu tekstu, kas atbilst mūsu mērķim, proti aizstāvēt lauksēmnieku intereses. Es esmu pilnībā pārliecināts, ka visas iesaistītās institūcijas darīs visu, kas ir mūsu spēkos, un darīs to pēc labākās gribas, un es to nekad neesmu apšaubījis. Ja mēs runājam, piemēram, par Krievijas embargo, tad uh, ir vērojama zināma vilcināšanās ar eh, palīdzības pasākumiem un tā tālāk. Un uh, es drīzumā tikšos ar eh, lauksēmniekiem no sava reģiona Mursijas, un es uh, nezinu vēl, kas notiks šā atbalsta jomā saistībā ar Krievijas embargo. Nav tādu nomierinošu argumentu, neviens nezina, kas īsti būs. Protams, uh, tas neietekmē 19. gada budžetu, taču kā tad izskatās šī situācija, ja sārunās e, cietīs neveiksmi un e, šis te apjukums saistībā ar Brexit? Tur nav tādas viennozīmīgas atbildes un neskaidrība ir uh, trakākais, kas var apdraudēt jebkādu saimniecisko darbību, tostarp arī lauksaimniecību. Lauksaimniecība vienmēr ir pakļauta nedrošībai, un tagad papildus tam vēl ir šī politiskā nedrošība, un pašlaik nav iespējams sniegt konkrētas atbildes. Paldies! Pateicos. Es vēlreiz saku paldies referentam Biotīkungam, un tagad pāriesim pie nākamā punkta - negodīgas komercprakses pārtikas piegādes ķēdē. Kā jau jūs zināt, mums ir komisāra priekšlikums saistībā ar šo problēmu, proti negodīgām komercpraksēm. Šim jautājumam jau ir ilga vēsture. Uh, un mēs eh, komisijas priekšlikumus esam gaidījuši jau ilgi, un esam centušies jau sen, lai komisārs un komisija nāktu klajā ar eh, normatīviem pasākumiem Eiropas līmenī, vēršoties pret šo fenomenu. Mm, šeit ir runa par kopīgu Eiropas tirgu, līdz ar to nepietiks ar atsevišķu dalību valstu pasākumiem, ir vajadzīgi pasākumi Eiropas Savienības līmenī. Uh, Slovākijas eh, padomas prezidentūra jau ir daudz ieguldījusi darbā pie šīs tēmas, tika izveidota īpaša darba grupa, eh, to izveidoja komisārs Hogans. Tāpat arī IMCO komiteja par šo jautājumu ir izstrādājusi ziņojumu. Un no mūsu puses. Magines skundze arī ir mm, strādājusi pie šīm ko ziņojuma, ir piedalījusies tā tapšanā. Un tagad dosim vārdu referentam De Castro kungam. Taču vispirms es vēlētos šeit sveikt komisijas pārstāvi. Komisija šodien ir pārstāvēta pat daudz skaitlīgi. Uh, un tas liecina par labajām attiecībām starp mūsu komiteju un komisiju. Un ir svarīgi, lai mēs viens otru uzklausītu, un tālāk vārds referentam. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, es gribētu veltīt pāris minūtes uh, tam, lai uzsvērtu, ka Šis labais priekšlikums ir rezultāts desmit gadus ilgušam darbam parlamentā un komisijā. Centusies uh, stiprināt parlamenta ietekmi mūsu lauksēmnieku labā un ir eh, izveidojusi lauksēmniecības tirgu darba grupu. Par to jau tika runāts un mūs ļoti uh, iedvesmoja omnibus jomā ieguldītais darbs. Mums būtu jārīkojas vēl vērienīgāk, ņemot vērā to, cik smalu specifiskiem aspektiem. Tādējādi mēs panāksim drošāku un noturīgāku vidi. Prakses definīcija ir svarīga. Tālāk runājot par eh, mūsu darba programmu, mēs gribētu nekavējoties sākt darbu bērnu referentiem, kā arī iestrādājot visus priekšlikumus, ko izteikušas eh, dažādās grupas, lai cik vien iespējams izvairītos no uh, grozījumu gūzmas vislabākajiem neskaitāmiem grozījumiem. Cerams, ka septembrī varēsim balsot par šo ziņojumu, un tad oktobra pirmajā vai otrajā plenārsēdē būs balsojums jau plenārsēdes sastāvā. Svarīgs. Jā, ja šī uh, mandāta ietveros mēs varētu uh, panākt uh, kādu konstruktīvu rezultātu, tas būtu ļoti labi. Mums uh, ir jau. Normatīvās darbības uh, ir agrī kompetencē, uh, par to jautājumu nav, tāpēc es gribētu uzklausīt jūsu nostāju par šiem jautājumiem. Man ir svarīgi piedalīties arī IMCO, svarīgs ir arī IMCO komitejas pienesums, taču šā mandāta ietveros varētu būt grūti pabeigt šo darbu ar šo dokumentu. Noslēgumā es eh, ceru, ka sarunvedēju komandai eh, būs uh, vajadzīgā jauda, lai mēs varētu izvairīties no iespējām daudziem grozījumiem un uh, pabeigt darbu pie šā ziņojuma. Piedalās Simko un notiek uh, dialogs. Es domāju, ka sekretariāts arī ir izstrādājis labus argumentus un es domāju, ka mēs līdz ar to varēsim pieturēties pie status quo. Uz divām minūtēm vārds ēnu referentiem un pārējiem vārds uz pusotru minūti. Vispirms vārds Magineses kundzē. Paldies! Līdz šā sasaukuma beigām mums būs jābūt disciplinētiem, lai mēs varētu pieturēties pie šīs. Uh, taču notiks diskusija par šo jautājumu komiteju starpā, un varbūt eh, priekšsēdētājs varētu mūs informēt. Iespēja, ka IMCO mēģinās, vai mēs runājam par 53. vai par 54. pantu, ka tas interesēs IMCO komiteju, un mums ir nīcijas tostarp attiecībā uz eh, laika ietvaru un uz valsts iestāžu kompetencēm dalību valstīs. mēs esam snieguši skaidru atbildi priekšsēdētā konferencē. Um, mums ir sarežģījumi ar grafikiem, ar uh, iespējamo ziņojumu piekritību. Mēs par to esam runājuši un uh, to jūs arī varat atrast mūsu dokumentā. Šis ziņojums jau ir uh, izplatīts, un uh, iespējams, ka diskusijas gaitā mēs varētu rast vēl kādus argumentus. Vārds Makintāras kundzei. Paldies priekšsēdāt. Uzstājam, ka tie ir agrī komitejas kompetencē, un ir svarīgi, lai mēs paliktu pie šā viedokļa, jo. Uh, Es piekrītu, ka ir svarīgi panākt uh, šī ziņojuma uh, pieņemšanu. Es to gribētu uh, strādā attiecīgās iestādes, un es patiešām tas savā ziņā rada mūsu darbam labāku pamatu. Es izlasīju komisijas paziņojumu, un uh, Noslēgumā gribu teikt, ka 94. Cik svarīgs ir šis fails? Holbušs kundze. Paldies! Arī man šis jautājums ir svarīgs, un te es patiešām gribētu atbalstīt De Castro kungu. Šai ir jāpaliek agrī tēmai, un iespējams Mums ir jāuzsver kaut kas, ko uh, komisija pietiekam neuzsvēra. Mums ir skaidri jāsaka, ka bieži vien pastāv problēmas starp pārstrādātājiem un pašiem lauksēmniekiem. Tas ir tādas īpašās attiecības, kas ir lauksēmniecībā. Daudz lauksēmnieki nelielos reģionos piegādā produktus lielajiem pārstrādātājiem, Un te es redzu trūkumus. Protams, eh, es negribētu, lai ziņojums paplašinātos ārpus mūsu kompetencēm, taču vienlaikus gribu norādīt, ka problēma ir lielā uh, tirgus koncentrācija pārtikas uh, jomā. Uh, Un um, šeit uh, būtu jāraugās arī norādīt šajā ziņojumā. Paldies, vārds nākamajam runātājiem. Paldies priekšsēdāsim uh, uzlabota dzīvi kā iedzīvotājiem, tā arī situāciju Eiropas vienotajam tirgum. Bieži vien es gribētu no komisijas dzirdēt skaidrojumu. Pirmkārt, tika norādīts, ka negodīgām tirdzniecībām. Es gribētu jautāt, eh, kāpēc mēs neskatām eh, direktīvu, eh, kur jau ir runāts par negodīgu praksi attiecībā pret uzņēmumiem. Mēs š... aptvērums samazinājumus šajā jomā saskatām kā risku, kas varētu nākt par labu daudznacionālajiem uzņēmumiem. Uh, Mēs uh, gribam, lai no negodīgām uh, praksēm tiktu pasargāti visi uz komisija. Ir paudusi savu nostāju un, um, un uh, piegādā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, vispirms es no Aldas politiskās frakcijas vēlētos pateikties De Castro kungam. Protams, ka jau 20 dalību valstīs ir atrunāta pārtiks ražošanas ķēdes likumdošana, nozīmē, ka mums ir jāharmonizē šie noteikumi arī Eiropas iekšējā tirgū. Tomēr šajā direktīvā ir jāstiprina arī patīs, ir jābūt uh, noteiktiem noteikumiem, kas e, atrunātu kā anonimitāte, tā arī noteiktas sankcijas. Dalību valstīm ir jābūt arī zināmai. Tiem tā nedrīkst palielināt birokrātisko slogu un ir jābūt arī pilnīgi skaidriem atskaitīšanās noteikumiem. Uh, Es e, domāju, ka būtu labi arī šos, šīs izmaksas sadalīt ar dalību valstīm. Es uzskatu, ka šai direktīvai vajadzētu attiekties uz lielāko daļu uzņēmumu. Mums ir jāpalielina direktīvas aptvērums, e, lai no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tas e, pārcelt direktīvas apvērums būtu arī lielāks. Paldies. Pan posel Karki. Paldies, eh, Kārtīkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Protams, ka agrī komitejai ir jābūt atbildīgajai, ja mēs vēlamies eh, stiprināt šo priekšlikumu. Jūs noteikti atceraties eh, Hogan kungs, kad uzstājās mūsu komitejā. Es viņam toreiz jautāju, kāpēc šajā ziņojumā nav spēcīgākas um, leksikas, un tad viņš griežās teica, ka uh, arī līdzlikumdevējiem vajadzētu to stiprināt. Interesanta stratēģija, un es domāju, ka varbūt mums vajadzētu pieņemt šo izaicinājumu, proti mums uh, ir jāiestājas par aizsardzību lauksaimniekiem nu, un jāpasargā tie no konkurences skropļošanas. Tomēr daudz no priekšlikumiem uh, nenodrošina šīs garantijas, lai lauksaimnieki saņemtu pat minimālu ražošanas izmaksu atmaksāšanu. Tā tad ļoti interesanta doma - fermeļņas grozu. Patiesībā mazumtirgotāji par šo priekšlikumu nerunā, šķiet, ka viņus tas īpaši neuztrauc. Šobrīd eh, līgumos ierakstītie ierobežojumu patiesībā arī mazumtirgu. Priekšsēdētāja kungs, Kalambjē kungs saka, jā, ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu komitejai ir jābūt atbildīgai par šo ziņojumu, jo mēs ļoti daudz tirgu nesakārtot jautājumu, maksājumu kavējas, pēdējā brīdī tiek atteikts pieprasa piegādājums un ir jāizskauž negodīga komerces praksa. Un jārunā arī par citām negodīgām praksēm šajā direktīvā. Komerces praksa jau e, divā, 2005. E, gada direktīvā ir paredzēts, ka tas būtu jādara, bet šis minimālo pasākumu saraksts. Es saprotu, ka minimālo prasību sarakstu var interpretēt, bet um, DG kompetences pārstāvis, kurš arī uzstājās mūsu komitejā, vienmēr ir uzsvēris piegādā. Mums eh, tomēr vajadzētu pieminēt arī pelēko sarakstu. Šādā Es domāju, ka vajadzētu to sakārtot. Trešais sadalas tirgus, piegādātāju tirgus, par to daudz runāts netiek, bet eh, patiesībā arī šī ekonomiskā dominance nāk par ļaunu pārtiks ķēdēji. Un pēdējai šis eh, ziņojums eh, virknē dalību valsts ir ļoti svarīgs un eh, ceru, ka sagatavojot šo dokumentu un pēkšņi attapāmies piena krīzē. Es eh, esmu pilnīgi pārliecināts, ka tikai mūsu komiteja. Plenamente. Nākamais eh, valstis ar Sisokungs. Pilnībā piekrītu De Castro kunga teiktajam un vispirms vēlētos uzteikt viņa pa lauksaimnieku ieņēmums. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mums būtu šāda veida dokuments. Mēs pie tā esam strādājuši ilgus gadus, bet eh, aptvērums nedrīkst būt ierobežots un attiekt. Pie tām eh, domāju, ka obligātā kārtā neatvainojos sakarunātājs. Manuprāt, obligāts saprast, ka tas ir ļoti svarīgs aspekts, jo kaut kas jau būs obligāts dabas tomēr. Priekšsēdētāja kungs saka Šrējers kundze. Tas, ka tiek maksās divas līdz četras reizes vairāk nekā pirms vairākiem gadiem, es uzskatu, ka šādā veidā mazumtirgotāji dod savu ieguldījumu un raugoties uz eh, tirgus izpēti, tad eh, mazumtirgotāju uzliktās cenas nekādā gadījumā nepalīdz lauksaimniekiem. Piemēram, arī bankas eh, taču nepalīdz lauksaimniekiem, bet gan pašas sev un eh, šobrīd eh, šķiet, ka tie būs eh, patērētāji, kuri par to gala beigās maksās. Tā ir IMCO komiteja, kura atbild par patērētāju interesēm, bet šobrīd šķiet, ka tie ir tieši lielveikali, kuri pieprasa lauksaimniekiem pārdot savu produkciju par pēc iespējas mazākām cenām. Uh, Kā jau De Castro kungs teica, arī Nīderlandē mēs daudzus gadus esam par to runājuši. Lielie daudznacionālie uzņēmumi diktē savas cenas, patiesībā nosaka to, kāds izskatīsies tirgus. Mēs šeit jau um, nevis gatavojam regulu, bet gan direktīvu, un manuprāt, tas tomēr nedarbosies tā, kā mēs to vēlamies redzēt. Nākamnēji, bet uh, Es uzskatu, ka e, direktīva ir sliktāks variants nekā regula, jo tādējādi katrai dalību valstī būs iespēja izveidot savus noteikumus un diez vai direktīva to atregulēs. Sības, es nedomāju, ka tās to atrisinās. Mēs šajā manuprāt, šajā direktīvā neiekļaut visus ražotājus un to lielumu nav adekvāti un uh, alamo efektu, un tomēr es vēlētos pateikties referentam par viņa paveikto. Desakungs nākam. Paldies priekšādātāji. Paldies Palode Kastro par to, ka viņš strādā pie šī ziņojuma. Domāju, ka ziņojums ir labās rokās. Paldies arī komisijai Jau 14 gadus mēs gaidām uz šādu priekšlikumu no komisijas, tā lai mēs parlaments arī pie tā varētu strādāt. Un es neesmu arī tik bažpilns kā viens otrs kolēģis, e, tas saka, jo es biju klāt tajā brīdī, kad mēs par to visu sākām runāt. Arī šobrīd būtiski mēs iejaucamies, jā, mēs uzņemamies tādu lielu soli, bet uh, ja mēs kaut ko tādu nesāksim, tad nekad nevarēsim neko panākt. Gal galā patērētāji maksāt papildus milzu summas. Janvārī Briselē šeit uzņēma fotogrāfiju. 2, 3 un 15 eh, eh, eiro par pienu, un tad, mil, tad sarēķiniet, cik tas kopā sanāk. Tur centi, šur centi. Un tad vēl, kamēr glabā to, vēl ir 2 eiro prasa par šo piena litru, ko tā pāris dienas glabā savos plauktos. Nu, tas nav pieļaujams, nē. Es, protams, saprotu, ka mēs nevaram te detaļās visu noteikt, mēs nevaram arī Eh, pieprasījumu regulēt un tam līdzīgi, bet mēs varam situāciju mainīt tādā ziņā, ka mēs, lūk, varam pateikt kaut kādas neto, neto cenu prasības, ir kaut kādas saraksti, kur visas šīs piemaksas samaksas tiek uzrādīts, lai nerod, nebūtu kaut kāda eh, nu, tāda slēptie, nu, tādas slēptās nodavas piemaksas un tam līdzīgi. Un tāpēc es domāju, mēs kā parlaments šo komisijas priekšlikumu varam turpināt uzlabot un tas nes pilnīgi noteikti arī rezultātus. Um, uh, thank you very much uh, for the... Flanagan kungs. Paldies par teikto līdz šim. Domāju, ka interesanti tas, ko teica deputāts Agņo, ka liel, lielveikali to nepieņem. Un tas arī ir skaidrs, nevar pieļaut, ka tas turpinās, jo viņi vienkārši vairs nepastāvēs, ja tas tā turpināsies. Viņi nevar turpināt darboties šādā veidā. Un uz to savukārt es saku, lūko. Kāpēc tad regula, nevis direktīva? Tā ir Eiropas mēroga problēma, un ja mēs nopietni pieiet šai lietai, un kā tad mēs strādājam pie šī jautājuma, mēs neizmantojam direktīvu, nē. Un kāpēc mēs neizmantojam direktīvu? Tāpēc, ka mēs zinājām, ka tā nedarbotos atbilstīgi. Nu, izskatās, ka šeit direktīvu uh, mēs izmantojam šeit tāpēc, ka mēs faktiski mēs negribam, lai tas tā atbilstīgi arī darbotos. Mēs spēlējam līdz ar lielveikumu. Tā, runājam par pārtiku. Uh, par ļoti unikālu produktu. Un visbeidzot, visa šī pārtikas ķēde ir nozīmīga. Tā visa būtu šeit jāietver. Lauksaimnieki vairāk dod ieguldas eh, sektorā, primārajā apstrādā un tā tāpēc, tāpēc nevajadzētu šeit pievērsties tikai un vienīgi mazumtirgotājiem, bet gan visai ķēdē. Paldies! Tomēr Domāju, būtu labi, ja šeit tēmā nu, izteiktos arī lauksaimnieki paši, ja viņu balsi mēs sadzirdētu. bet jāsaka, līdz šim trūkst um, šādas kopējas organizācijas. Būtu ir ārpus šīs komitejas uh, un nevēlas šo aptvērumu paplašināt, un tāpēc es atbalstu Paulo teikto un to atkārtošu. Tas drauds ir iekšā. Paldies De Castro kungam par šiem ievedvārdiem attiecībā šo tēmu. No komisijas dienestu puses var teikt, ka mums ir visai skaidrs, ka šitais jau tiešām ir tāds smagsvars sports. Jau vairāk kārt tika teikts, esam centušies vairākus gadus jau nākt klēja ar kaut kādu priekšlidu, nu, un to, protams, tagad jūs tālāk varat apspriest. Es turklāt gribu arī teikt, ka Tad nerunājam tikai par negodīgām tirniecības praksēm, te ir arī virkni citas iniciatīvas, kas arī faktiski iet šajā pašā virzienā, respektīvi uh, piemēram, lauksemnieku pozīcijas spēcināšanu pārtikas ķē, piegādes ķēdē un arī šajā gadījumā tieši organizācijas eh, regulā. Kā jūs labi zināt, mēs tā intensīvi esam pie tā visa strādājuši, strādājam pie tirgus observatorijām un pie pārskatāmības jautājumiem, jo vēlamies lai, piemēram, piensaimniecības eh, observatorija, kas ir viens piemērs, arī varētu, nu, tā atbilstīgi darboties. Šīs observatorijas jau darbojas, šajā kop aspektā. Negodīga tirniecības prakse. Nu, tas vienmēr ir elements, kas ir tāds ļoti darību un kas izmanto tādu, tādas prakses, kas iet pretrunā jebkurai godprātībai. God Nu, te, protams, zināmā mērā viss vadās arī pēc veselā saprāta nav noliedzami, bet mums tas viss ir jāpasniedz tādā politiskā mērcē. Un tieši to jūs arī darāt ar savu rezolūciju, ko pieņēmāt 16. gada jūnijā. Jūs devāt mums to secinājumi no 2016. gada decembra arī dzen bija ļoti palīdzīga lauksaimniecības tirgus darba grupa Hogana, vad, eh, komisāra Hogana vadībā izstrādāju šo ietveru, piedāvāju mir, virkni ar idejām. Un domāju, ka tās visas jāturpina apspriest. Protams, tam visam ir arī ekonomikas konteksts visas šīs reformas, kas nākušas viena pēc, ot, viena pēc otru 92. gadā šī orientācija uz tirgu, tas viss par nepieciešamu padara tālāku modernizāciju mūsu tirniecības praksē un tās regulējumā šajā ļoti komercializētajā lauksaimniecības produktu tirgu kopumā, un tāpēc ir vajadzīga arī zināma saskaņošana. Kā jūs labi zināt, arī cenu svārstīgums ir parādība kas mums ir jārisina tā, lai nonāktu pie situācijas, kur 3. pāns līgumā. Nu, te runājam par lauksaimniecību. Mums komisijā šķiet, ka tas ir viennozīmīgi, ka jāizvēlas tieši šis tiesiskais pamats. Un mēs pilnīgi noteikti lielākoties raugāmies uz tiem piegādātājiem, kas ir MVU, tātad mazie vidēji uzņēmumi, un nesēdē. Mēs turklāt vēlētos nodrošināt minimālos aizsardzības standartus, sagatavojot šādu īsu sarakstu ar aizliegtajām tirzniecības praksēm. Un vēlētos nu, šeit kaut kāds minimāls pilnvars piešķirt arī dalību valstīm, lai tās tad attiecīgi tās īstenotu, koordinējot šos jautājumus. Un tad mēs no Eiropas dienesta puses varētu nākt klajā ar vadlīnijām par kopēju izpratni, kā šie minimālie standarti. To arī vienmēr vēlamies uzsvērt, ja tās to vēlas. Nu, tālūk ir tā rīcības brīvība, ko vēlamies dalību valstīm dot viņu attiecībās. Par to arī runājam padomē. Negodīgi tirniecības prakse tika, kā jau minēts, eh, apskatīta jau iepriekš, bet mēs zinām, ka ir vairāk šādu klajā ar idejām par šiem pasākumiem, mēriem, it īpaši aicinu uz apspriedēm ar ieinteresētajām pusēm. Un, protams, aicinu apspriesties arī ar līdzlēmējiem padomē. Mēs šo priekš, šai priekšlikumā ir, nu, tas ir konfidenciāls pie vajadzības un lai iestādes savukārt varētu tad uzsākt pašiniciatīvas izmeklēšanas sūdzību gadījumā kas ļautu sūdzību iesniedzējiem nodrošināt aizsardzību. Mēs turklāt tad pieļautu arī, zināmas, sankcijas, sodus, kas varētu, eh, kas tad paliktu iestācijām gadījumā, ja šāda līmeņa lēmumi tiek pieņemti, tiem jābūt publiskiem. Turklāt, un droši vien tā ir šīs nākot, šis nākotnes stūrakmens, ir tas, mums ir jāpā, jāskatās, kā dalība valstis īsteno šo autorizācijas procesu. Par to detalizēt vēl apspriedīsimies arī ar dalību valstīm, bet esmu tiešām pārliecināts, ka mūsu priekšā ir tāds dokuments, kas kalpo par ļoti labu pamatu tālākām konstruktīvām diskusijām un konstruktīvam ceļam uz priekšu, lai visas šīs manis minētās lietas un problēma jautājumus risinātu, jo kopumā, protams, jāsaka, vienā varētu vienkārši ļoti daudzas Tālāk došu vārdu vēlreiz referentam. Gribu vēl tikai atzīmēt, ka, manuprāt, pārtikas ķēdes kontekstā ir vajadzīgs arī labāks dialogs. Protams, ir vajadzīgi tādi tiesiski risinājumi nenoliedzamajām krīzi, un tad tur bija ražotāji, apstrādātāji un tirgotāji, kas eh, šai komitejā visas tikās. Un, jāsaka, tā laikā komitejā, nu, bija cilvēki, kas iestājās pret. Uh, Um, pārstrādātāju iesaistīšanu dialogā. Nu kā tad, lai šis dialogs norisinās? Nē, arī risinājums ātrāk uh, tiks rasts. Un tagad došu vārdu Dekastro kungam, lūdzu. Priekšādātāji pateikt nu, ir radusies tāds sajūta, ka mēs ar šo direktīvu pieņemot varētu sev, nu, radīt veselu lērumu ienaidnieku. Ja iziesim ārpus šīs kompetences, ārpus šīs pānta, tad tas viss atkal būs nu, skars citas jomas, konkurētspēju patērētājas un tādā gadījumā IMCO komiteja. Mēs šobrīd arī visus šos grozījumu priekšlikumus sintezēt, nu, tādos kopsaucējos un tā izkristalizēt tādu vienu vienotu vīziju, ne dažādu aspektu. un cerēsimies, ka līdzīgi veid darbs tika veikts arī attiecībā uz ASV. Mišā, bet toreiz, eh, nu, bija vajadzīgas, nezinu, 18 mēneši, lai to panāktu. Un, eh, nu, un es nezinu, vai mums, ir, mums nav tik daudz laika, un darbs savukārt ir dubultīgs. Un te es runāju tikai par tiem aspektiem, kas attiec uz šo komiteju. Nu, un, protams, ja mums met attiecīgi tiesību akti šobrīd tiek izstrādāti 20. Un, ja tagad pats teica, nu tāpēc centīsimies panākt eh, pēc iespējas vairāk, nu gribu lūgt kolēģus tiešām tā, nu pa grupām strāsnē šo ļoti ambiciozo mērķi vēl līdz šī sasaukuma beigām. Paldies, paldies, saka priekšsādātājs. Paldies, Dekastro kungam. Man liekas, ka mums jārunā vēl par šīm daudzajām un atsevišķajām uh, lietām un posmiem pārtiks piegādes ķēdē. Tādējādi runājot ar atsevišķiem šīs sektora pārstāvjiem, mēs varētu novērst arī protestus, kas uh, būtu gaidām šīs direktīvas pieņemšanas gaitā. Es domāju, ka vienmēr labāk ir runāt vienam ar otru, nevis nerunāt. Un paldies vēlreiz eh, komisijas pārstāvim un nonākam pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir DG Agri komitejas eh, komis, mm, DG Agri pārstāvi uzstāšanās par pašreizo stāvokli saistībā ar pārputnu gaisa izstrādājumu importu no Ukrainas. Es atvainojos, ja es tagad mazliet, nu tā, uzspiedīšu uz gāzes pedāļu, bet mums, jāsaka, nav īpaši daudz laika palicis. Pie mums ir eh, putnu, putnu saimniecības pārstāvi mums ir arī norādījuši, ka šobrīd sastopamies ar eh, putnu, eh, putnu mājputnu gaisa izstrādājumu sektoru problēmām, tāpēc, ka pastāv tāds ļoti plašs importa, gaļas importa pieplūdums no Ukrainas. Mums, protams, ir ļoti sarežģīts brīvās cirniecības nolīgums ar Ukrainu. Un šī tēma noteikti ir svarīga. Aveka mums attiec šī organizācija ir piesūtījusi datus visiem Magrī komitejas pārstāvjiem kā informatīvu materiālu. 27. aprīlī tika nosūtīta arī vēsts, tā tika nostrūtīta Malstrēmas kundzei, kas atbildīga par tirdzniecības jomu, un šajā vēstulē e, organizācija prasē pieņemt mērus, kas ļautu ierobežot pret šo putnu, e, pasākums pret šo mājputnu gaisa izstrādāju importu no Ukrainas. Mēs ar sekretariātu esam šos pre, jautājumu izvērtējuši un konstatējuši, ka pastāv zināmā mērā arī tāda tehniska rakstura problēma šai ziņā ir mm, muitas zona un ir tā, mm, tarifu līnijas pozīcijas, kas attiec uz atsevišķām mājputnu gaļas daļām, un jāsaka, tā netiek pilnībā ievērota. Šobrīd mm, atsevišķos gadījumos tiek piemērota nulles likme. Un tā rezultātā esam nonākuši pie situācijas, kad, kur putnu gaļas piegādātāji no Ukrainas faktiski ir atvēruši tādu pilnīgi jaunu piegādes kanālu. Tās ir vistas, te runājam par vistas krūtiņu, uh, Viņi tās mērtiecīgi ražo tieši Eiropas tirgumu, jo tieši šī mājputna daļa tiek pakļauta šim nulles mm, tarifam. Nu, un tādējādi Eiropas tirgu mm, esam novērojuši būtisku ietekmi tirgu, būtiski pārpli, esam pārpludināti ar šīm vistu krūtiņām no Ukrainas. Uh, Un jāsaka, kaut kādā veidā šī plaisa mūsu tiesību aktos un noteikumos būtu jāaizpild, šis trūkums jānovērš. Maiputnu gaļa, tas ir tāds visai delikāts produkts un prece, par to ir atsevišķi arī runāt šajā nolīgumā, bet, nu, lūk, šeit ir tāda plaisa šajā nolīguma tekstā, ko Ukrainas ražotāji izmanto ļaunprātīgi. Protams, ka Ukrainā ir labāk apstākļi putnu audzēšanai, tur nav tik strikti noteikumi attiecībā uz uh, tur, labturību, tāpat arī lobarība, putnu barība ir krietni lētāka. Un, lai par to visu runātu, pies esam uz, pie mums esam uzaicinājuši DG Agrī pārstāvi ieradusies šeit Suzana Maracuēla. Viņa ir attiecīgā dienesta vadītāja, viņa ir atbildīga par attiecībām eh, ar Ukrainu Digi Agri. Nu, tagad lūkšu viņu īsi mums pastāstīt par šo jautājumu, par pašreizēju situāciju, un lūdzu, nu, pasakiet, vai esam savās bažās, nu, tā teikt, kaut kā maldījušies, jeb tam, tam ir pamats. Un vai jūs tiešām domājat, ka pastāv šajā nolīguma tekstā kaut kādas tādas vājās vietas, kas tiek ļaunprātīgi izmantotas tieši putnu gaļas sektorā? Un vai šo tarifu pozīciju liberalizācija bija nu, mērķiecīga ar nodomu, ja tā bija tāda kļūme, kas tika pieļauta? Nu, teiksim, tā paviršības dēļ, kā rezultātā radusies šī situācija pēc līguma noslēgšanas. Tādā ziņā, ka tieši šī mājputna eh, karkas daļa tad tiek eh, pakļauta nulles likmei. Nu, lūk. Tātad pārstāvi ir ieradusies pie mums un mūs informēs par situāciju. Gal galā mēs šeit runājam arī par putnu ražotāju izdzīvošanu Eiropas Savienībā. Nu, un tad lūk, došu vārdu Digi Agri pārstāvju. Vien visiem. Mans kolēģis Lois Karāco eh, kas eh, vada par dzīvnieku izcelsmes produktiem atbildīgo nodaļu, eh, sniegs jums prezentāciju, kurā būs aprakstīta tā situācija, ar kuru mums ir darīšana. Mums ir daži slaidi, tāpēc uh, es uh, izteikšos lakoniski. Izskatās mazliet riebīgi, bet mēs par šo daļu arī runājam. Tā ir vistas krūtiņa. Labajā pusē jūs redzat parastu vistas krūtiņu. Uh, parastu karkasa daļu, kā daudz gaļas, un tur ir, tā ir visaugstākā cena tirgū. Un uh, Eiropas maiputnu gaļas ilgtspēja lielā mērā ir atkarīga no tā, cik labi viņiem izdodas tirgū uh, pārdot tieši šo daļu. Un uh, tās vērtības dēļ konkrētā putnu krūtiņa visās eh, Eiropas Savienības tirzniecības sarunās ir uzskatīta par sensitīvu produktu un svarīgu Eiropas uh, putnkopības nozarē. Un uh, šis produkts nekad nav ticis uh, liberalizēts. Tika noteiktas kvota, mm, vistu krūtiņu importam Eiropas Savienībā, taču pašlaik mēs runājam par vistas karkas daļu, ko jūs redzat kreisajā pusē. Un, eh, ja daļu kauli noņem, tad mēs iekūstam nestandarta krūtiņu un nav tradicionāli tirzniecības noteikumu. Uh, ir iespējams karkas, puskarkas, karkas ceturdaļas, krūtiņas, eh, spārni, kājas. Uh, un uh, visām uh, šīm vistas daļām ir uh, konkrētas tarifu pozīcijas noteiktas. Taču šāda vistas daļa vēl nekad agrāk nav tikusi tirgota, tas ir pavisam jauns risinājums un var tikt klasificēts kā citas daļas. Un attiecībā uz šīm citām daļām vienošanās dokumentā ar Ukrainu ir paredzēta nulles uh, muitas likme. Un uh, Es vēlos vēlreiz uzsvērt. Mēs varam redzēt vēsturisku importa uh, attīstību no Ukrainas uz Eiropas Savienību pēdējo triju gadu laikā, un um, tarifa pozīcija, par ko mēs runājam, ir iekrāsota sarkanā krāsā. Jūs jau redzat, ka pirms tam vispār nebija uh, konkrētā produkta importa, tas pieauga, un 17. gadā tas bija pieaudzis jau septiņkārtīgi, salīdzinot ar 16. gada līmeni. Šajā diagrammā jūs redzat gaiši zaļo kolonas daļu, un tā atbilst krūtiņām un citiem, uh, citiem vistu atgriezumiem. Un jūs redzat, ka Ukrainas piegādātāji ir sistemātiski aizpildījuši um, tarifa pozīciju. Un tieši šāda kvota tika piešķirta Ukrainai, jo to varēja apsarbēt Eiropas Savienības tirgus. Nākamajā slaidā mēs redzam, kā pēdējā gada laikā ir attīstījies imports konkrētajai vistas daļai, kas tiek ievesta ar. Nākamajā slaidā mēs redzam, kā pēdējā gada laikā ir attīstījies imports konkrētajai vistas daļai, kas tiek ievesta ar nulles uh, muitas tarifu. Un te mēs redzam, ka importētie daudzumi ir mainījušies no 1000 tonu mēnesī 17. gada sākuma. Tad mēs varam pievērsties pēdējiem slaidām. Te ir redzams, kā Šī situācija ir mainījusi tirzniecības saldo starp Ukrainu un Eiropas Savienību putnu gaļas segmentā. Gaiši zilajā krāsā ir redzama situācijā, kad 14. gadā mums bija pozitīvs tirzniecības saldo putnu gaļas segmentā, un pašlaik tirzniecības bilants ar Ukrainu ir negatīva, un tas ir noticis tikai triju gadu laikā. Un runājot par importu neto vērtību. Mēs Ukrainā importējam augstu rezultātā. Un tas viss ir rezultāts tam, ka jauna veida vistas atgriez un kādus importa apjomus jauna veida vistas gaļas fragmentiem no Ukrainas. Uh, Vistu krūtiņa ir visbūtiskākais, un tā kā vistu krūtiņas ir svarīgs produkts Eiropas Savienībai, eh, tirzniecība ar to nav liberalizēta atbilstīgi padziļinošajam un visaptvarošajam brīvās tirzniecības līgumam. Uh, Mēs norādījām, ka šīs jaunā veida vistas gaļas griezums, kas tiek importēts Eiropas eh, Savienībā, varētu būt īpaši radīts no Ukrainas ražotāju puses, lai izmantotu nulles tarifa piekļuvi Eiropas tirgumu. Šajā kontekstā Ukrainas iestādes ir aicinātas kopīgi risināt šo situāciju, padziļinātā un visaptverošā brīvās tirzniecības nolīguma ietvaros. Pagaidām Ukrainas puse domā par savu atbildi, un ja viņi piekritīs mūsu aicinājumam risināt šo situāciju, mūsu nākamais solis būs pieprasīt padomi, sākt sarunas, lai grozītu padziļināto un visaptverošo tirzniecības nolīgumu. Un pat laban Ukrainas puse ir lūgusi neformālas konsultācijas, lai varētu apmainīties ar detalizētāku informāciju par pieaugušo vistas gaļas importu, un mēs esam ierosinājuši, ka šī tikšanās varētu notikt nākamajā. Paldies, un mēs sākam diskusiju. Šarajers kundzē vārds. Jā, priekšsēdētāji es uh, nevarēju um, noklausīties visu, ko teica. Ir, er, ir kāda reālajā dzīvē, bet eh, kā to risināt? Vai nav tā, ka šī problēma tiek izmantota ļaunprātīgi un ko reāli dara plūsmā? Jā, dank u wel, voorzitter. Um... Ehm, Hazenkampas kundze. Tā tad šis putnu Eh, gaļas un putnu produktu līgums starp Eiropas Savienību un Ukraina attiec ne tikai uz putnu gaļu, bet arī uz olām. Un uh, Ukrainā katru gadu tiek saražots Nīderlanda pateica asociācijas līgumam ar Ukrainu bija tieši šī te negodīgā komercprakse putnu gaļas produkti ar. Tātad tikai tās eh, putna daļas, kuras ir uzrādīts nolīgumā, var tikt ievestas Eiropā. Es eh, ceru, ka nākamajā reizē būs, lai pat kļūdas nepieļauta nākamajos tirzniecības nolīgumos. Es eh, principā ies... Nākamais. Jā, varbūt, ka vajadz, varētu, vair, vajadzētu vairāk runāt par to, kā izvairīties no šādas problēmas. Ir eh, tirdzniecības līgumos jāieraksta zināmas normas, bet, eh, un nedrīkstētu būt, ka tirdzniecības nolīgumā ir šāda veida plaisas. Un uh, interesanti, ka tikai šodien, šobrīd šī informācija ir tapus zinām, tas ir ļoti interesanti. Un uh, interesanti, ka tikai šodien, šobrīd šī informācija ir tapus zinām, tas ir ļoti interesanti. Jā, es atvainojos, priekšsēdētāji kungs. Es kāds komisijā dabūs pa ausīm par to, ka ir iz, uh, izraisīja šādas eh, plaisas līgumā. Es saprotu, ka vistas gaļas eh, ražotāju pēļņi ir ārkārt kāda tiek uzspiesta no Eiropas Savienības puses. Eh, Eiropas ražotājiem tad ražot putnu gaļu ir ļoti dārga Eiropas Savienībā, un tad, protams, ir arī vesela virkne uh, citu atrunu un atcerēsimies, ka šī putna gaļa, kas tiek ievesta Eiropas Savienībā, putni rēduši arī graudus, un tas arī nenāk par labu Eiropas Savienībai. Tātad, kas notiks tālāk? Vai ir paredzēts darīt ko radikālu šajā jautājumā ar Ukrainu? Un jautājums ir varbūt vairāk, ko varētu darīt, vai Pasaules tirzniecības organizācija ļautu Eiropas Savienībai pilnībā apturēt šīs importa kravas, jo varbūt, ka mēs varam pierādīt, ka tas nāk par ļaunu cilvēku veselībai, piemēram, kauli, kas tur ir klāt iestrēgsts cilvēku rīklēs un tā tālāk. Jau gadiem mēs klausamies, ka labākais sarunvedējs ir Eiropas Savienība un lūdzu, te ir rezultāts. Te barības problēma, un tas tiešām ietekmē lauksaimniekus ļoti tieši. Mēs, eh, pareizi sakot, arī Ukraina attīsta savu um, graudu ražošanu, un viņi noteikti graudus iepērk arī no Krievijas. Arī Krievija attīstīt par vismaz Krievijas, ja ne visas Eiropas eh, graudu klēti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 Daudz ir izmantojuši likuma nepilnības eh, un uh, katra normatīvajā spiet noteikums apzināti, taču šāda tirzniecības forma nav pieļaujama. Un eh, tāpēc mans lūgums komisijai ir šāds, vai jūs varētu vēlreiz analizēt šo situāciju, uh, Un eh, vai varbūt eh, šāda te uzvedība eh, būtu kaut kādā veidā apkarojama. Es saprotu, ka šīs arī tām klauzulām, kas pašlaik ir mūsu rīcībā. Ja Kārska kungs ir tieslietu profesors, un mēs tagad to varam redzēt, un es vēlētos vēl vienu, kad uh, ir izmantotas juridiskās nepilnības, tad uh, bieži vien uh, firmas, un uh, es, protams, atbalstu to, lai Ukrainai tiktu sniegta palīdzība, Ukrainai atbalsts ir vajadzīgs, tomēr No vienas puses eh, šim nolīgumam ir jāpalīdz Ukrainai attīstīties, bet uz tirgu. Nu- es eh, uzdevu jautājumu komisijas pārstāvim. Šādos eh, brīvās tirzniecības līgumos, vai tad komisija vēl nav mācījusies, piemēram, drīkstam tā turpināt? Mēs esam uzklausījuši visus runātājus, un es atkal aicināšu izteikties komisijas pārstāvi Marazoelas kundzi un atbildēt uz visiem uh, jautājumiem, kas ir uzdoti. Paldies! Es mēģināšu atbildēt pirmkārt. Atvainojiet, jāuzliek brilles, saka runātāji. Runājot par starptautiskajiem nolīgumiem un ietekmi uz tiem, neuztraucieties, mēs esam pārbaudījuši visus starptautiskos nolīgumus, kas ir tikuši apstiprināti, un nevienā nolīgumā mēs neatradām to, ka šī citu karkasa fragmenta pozīcija ir liberalizēta, līdz ar to šī problēma aprobežojas tikai ar Ukrainas līgumu, tā nav atrodama nevienā citā startautiskajā nolīgumā. Runājot par jūsu bažām attiecībā uz dzīvnieku labturību, mūsu kolēģi Santa ģenerāla direktorātā varēs daudz labāk atbildēt uz jūsu jautājumiem. Jūs jautājāt par uh, juridisko analīzi un to, kādi rīcības varianti mums ir. Protams, ka mēs analizējām šo jautājumu un mums Labākais scenārijs būtu sarunas ar Ukrainu, eh, padziļinātā nolīguma ietvaros, taču, ja tas nebūs iespējams, mēs eh, rūpīgi izvērtēsim alternatīvas šīs situācijas risināšanai, un mans kolēģis turpinās. Jā, es vēlējos sniegt skaidrojumu Mēs šeit eh, runājam par dažādām pozīcijām, mm, vistas kārkasa fragmentiem, un uh, tirzniecības nolīgumā ir paredzēta pozīcija katram no šiem atgriezumiem, taču, ja mm, ir runa par karkasu, kas ir iz, karkas fragmentu, kas ir izgriezts tā, ka neiekļaujas nevienā no komerciālām kategorijām, to ierindo kategorijā citi atgriezumi. Un, uh, ir jāsaprot, ka mēs e, šeit runājam tieši par šo gadījumu. Šis ir jauna tipa vistas karkas apgriezums, un e, mums vajadzētu kādu noklusējumu, jeb defaulta pozīciju, ko piemērot gadījumiem, kurus nevar iekļaut parastajās e, standarta tirzniecības kategorijās. Un, kā jau mana kolēģi stāstīja, šis gadījums parādās tikai tirzniecības nolīgumā ar Ukrainu, bet tomēr vējusi šo tarifu pozīciju citi atgriezumi. Uh, Tajā brīdī mēs izskatījām rūpīgi visas tarifa pozīcijas, kas bija daļa neko šajā uh, citu atgriezuma pozīcijā. Mēs nevarējām paredzēt, ka tiks izveidots jaunu tipu vistas karkas atgriezums. Paldies! Pastāv šis e, stereotips, ka Eiropas Savienībai ir e, labākie, labākie tirzniecības nolīgumi un Ukraina ir um, korupcijas pārņemta. Uh, Un liekas, ka eh, šeit eh, ir paradoks attiecībā uz abiem šiem apgalvojumiem. Priekšsēdētāji kungs, es eh, pavisam, es pavisam īsi, es nedzirdēju šeit atbildi uz manu jautājumu. Mēs runājam par pavisam citiem momentiem. Es tomēr gribu